Dear colleagues, welcome. I would like... Kolēģi, uh, sveicu jūs sanāksmē. Uh, apstiprināsim darba kārtību. Paldies. Man ir īsts paziņojums. Kļūdas labojums par um, maksājumu direktīvu 9. martā sēdē un aicinām iesniegt šo tekstu plenārsēdē saskaņā ar mm, reglamentu 231. panta trešo punktu. Vēlos sveikt mūsu vidū Danielu Ņujī, kura ir ECB uzraudzības padomes priekšsādētāja par uzraudzības mehānisma izveidi un uh, ECB gada ziņojums un SSM starpiestāžu nolīgums, un šajā ziņojumā ir runa par 2017. gadā veikto, uh, veiktajiem uzraudzības pasākumiem ECB, un pēdējie lēmumi ir ļoti būtiski pieņemti, un par tiem esam jau diskutējuši, tie nebūs šajā ziņojumā. Bet 2017. Eh, gads bija ceturtais gads kopš ECB darbojās kā vienotājs banku uzraugs, un mūs ļoti interesē dzirdēt uh, eh, Daniels Nīja teikto par ECB KLP sasniegumiem, uzrauga lomā pašreizējām prioritātēm un jaunāko attīstību banku nozare. Parlaments ir pieņēmis arī rezolūciju par banku savienības uh, gada ziņojumu 1. martā. Tur mēs paužām savu uh, Uh, parlamentu viedokli par banku uzraudzības jautājumu. Viens aktuāls jautājums ir em, sliktie kredīti. Kā jūs zināt, pēc tam, kad SSM ir apstiprinājis uh, papildinājuma uh, galīgo variantu, un komisija ir nākus klajā ar priekšlikumu pakotni par uh, šo jautājumu. Daniela Nui noteikti arī pievērsīsies uh, uh, parlamentu paustajām bažām par uh, juridisko aspektu šim papildinājumam. Un uh, ir arī uh, ierosināta virkne grozījumu, lai runātu par to, ka ir jāņem vērā banku specifika un šie pasākumi netiek veikti automātiski. Ņemot vērā šos uh, grozījumus, parlaments ir veicis uh, uh, uzsācis juridisko aspektu vērtējumu, ar to nodarbojas mūsu juridiskais dienests, bet uh, pār specifiskiem aspektiem uh, uzraudzības pasākumos ir jāliek akcents uz dialogu un jāņem vērā katras bankas specifiskā situācija otrā pīlāra ietvarā un tas ir atbalstāmi. Protams, pastāv zināma atšķirība starp uzraudzī, uzraugu gaidām un tam, ko piedāvā komisija uh, uzraudzības ietvarā. Un mums būs iespēja šo jautājumu apspriest uzklausīšanā par uh, pēc tam, kad tiks pabeigts pirmā pilāra backstops, tad uh, ir iespējams, uh, būs iespējams saskaņot uh, uzraugu uh, gaidas ar to, kas ir uh, ierakstīts likumdošanas aktos un attiecībā uz otro pīlāru, kur ir prasīta noteiktas uh, papildu prasības nodrošinājumiem. Un horizontālais raksturs, tāpat ņemot vērā grafiku, mums jānovērš uh, neskaidrību un pārpratumi starp bankām par to, kas īsti ir jādara pirmajā, otrajā pīlārā, jo ir uh, tomēr neliels, bet būtiskas atšķirības šajā jomā. Nu, mēs uh, strādāsim pie tā lai eh, pēc iespējas ātri pieņemtu jauno tiesību akta priekšlikumu, lai būtu pilnīgi skaidri noteikumi bankām un mums ir jāņem vērā tas, ka šeit ir runa par pasākumu kopumu kā komisija norāda, šie, visi šie pasākumi ir savstarpēji saistīti un nepieciešami. Tāpat Latvijas banka problēma jārisina un mums jārīkojas efektīvi un jādomā par homogenitāti maksāt nespējas ietvarā nacionālā līmenī. Tagad vārds jums, Neikundze. Jā, paldies. Labdien, priekšsēdētāji kungs, godātie parlamenta deputāti. Man tiešām prieks uzrunāt jūs šodien šeit un prezentēt 2017. gada ECB igadējo ziņojumu par uzraudzības aktivitātēm. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, es sniegšu pārskatu par galvenajām aktivitātēm 17. gadā un īpaši pievērsīšu uzmanību NPL sliktajiem kredītiem tāpat arī trim, Brexit, tematiskajām pārskatiem un citām lietām. Noslēgumā izteikšu arī piezīmes par to, kur, manuprāt, ir nepieciešams rīkoties, lai stiprinātu banku savienību. Sākšu ar pārskatu par notikušo banku sektorā. 2017. gadā Eirozonas banka, bankas eh, saņēma iespēju uzlabot savus bilances, stiprinot kapitāla situāciju. Pieaugums trešajā ceturksnī bija uz 14,3% slēdzot ar gadu iepriekš. Cīņā ar NPL sliktajiem kredītiem, tām bankām, kas bija ECB uzraudzībā, bija no 6,5% pirms tam līdz 5,2%. Rentabilitāte arī uzlabojās bankām. Pirmajos deviņos mēnešos pieredzējām, pieredzējām at, eh, atvesaļošanās rādījumus. Tāpat arī bija vērojams uzlabojums peļņā no kapitāla, kas veidoja 7% salīdzinot ar 5,4% 2016. gadā. Tādējādi eh, mēs eh, redzam, ka viņi tuvojās ASV banku rādītājiem. Tomēr ir jāņem ar vērā arī atšķirības starp bankām. 2017. gadā pirmo reizi eh, trīs bankas tika paziņotas par tādām, kas kļūs maksāt nespējīgas. Līdz ar to vienotajā noregulējuma valdē bija nepieciešams īstenot krīzes pārvaldības procesus. Tagad par sliktajiem kredītiem. Kā jūs zinat, tā ir viena no prioritātēm um, samazināt šo slikto kredītu apmēru. Pirmkārt, sniegt uh, vadlīnijas bankām par šiem sliktiem kredītiem. Mēs nācām ar vad, uh, klajā ar vadlīnijām 2017. gada sākumā. Bankas izmanto šo informāciju, lai izstrādātu savus plānus eh, slikto kredītu apmēru mazināšanai. Tālāk ir uzraudzības dialogs, kur ir izveidots uzraudzības komandas, kas cieši seko banku stratēģiju īstenošanai attiecībā uz slikto kredītu mazināšanu. Mūsu uzraudzības iniciatīvas jau sāk nest augļus. Mēs redzam, ka nozīmīgas iestādes ir spējušas samazināt šo slikto kredītu uzkrājumu uz 200 miljārdu apmērā. Šī situācija ar eh, lieliem eh, slikto kredītu uzkrājumiem neļauj eh, veikt plašu kreditēšanu. Trešais elements ir papildinājums mūsu vadlīnijām. Mēs nācām klajā ar šo papildinājumu 2018. gada martā, kas bija kā rezultāts konsultācijām. Tajā ir caurskatāmības nolūkā arī precizēts šīs uzraudzības eh, rezultāti, ko mēs sagaidām Un e, tas izriet arī no konsultācijām ar individuālām bankām. Mēs rūpīgi pārskatījām šo papildinājumu e, konsultāciju kontekstā. Cits starpā esam ņēmuši vērā arī e, juridiskās bāžas, kas tika paustas pagājušajā gadā un jauno termiņu sliktiem kredītiem noteicām 1. aprīlī šogad. Tāpat arī obligāto ar likumu noteikto prudenciālā atbalsta, ja backstop sniegšanu. Ehm, komisija un ECB cieši sadarbojušies pie normatīvā priekšlikuma, kas ap, aptver papildu pasākumus, e, kas e, vērsti uz slikto kredītu mazinā, apmēru mazināšanu nākotnē. Iekšējo modeļu pārskatīšana, jeb trim modelis, tiek īstenots ciešā sadarbībā nacionālām kompetentām iestādēm un turpināsies līdz pat 2019. gadam. Tur viss norit pēc plāna. Aptuveni 19 trim izmeklēšanas uz vietas tika uzsākts 17. gadā, un pirmie rezultāti jau ir mums pieejami. Neatbilstības gadījumi, kas konstatēti attiecībā uz likuma prasību izpildīšanu, saistībā ar modeļu pārvaldību un validēšanu, To, e, uz tiem jau ir rēģējuši uzraudzības iestādes. Tagad par gatavošanos Brexit. ECB cieši seko banku pārcelšanās plāniem. Mēs redzam, ka pieaug to banku skaits, kas pieņem e, lēmumus par saviem Brexit plāniem vai sāk savu pārcelšanos uz Eirozonas valstīm. Mēs turpinām arī darbu pie politiskām nostājām, lai nodrošinātu to, ka bankas ir gatavas Brexit un ir īstenojuši nepieciešamās pārvaldības struktūras. Ja viņiem būtu ilgspējīgs eh, biznesa modelis eh, tām eh, struktūrām, kas atrodas Banku Savienībā. Esam arī samazinājuši laiku, kas uzraugiem nepieciešams, lai um, izskatītu un apstiprinātu un piešķirtu autorizāciju, respektīvi aktivitātēm pēc Brexit. ECB un nacionālajie uzraugi plāno saņemt pieteikumus autorizācijai pēc iespējas ātrāk, bet vēlākais 2018. gada 2. jūnijam, ja, ja vēl tas nav iesniegts. Tad mēs licences varētu e, izsniegt līdz 19. gada aprīlim, ja tās tiks iesniegts vēlāk. Tagad pievērsīšos tematiskajiem pārskatiem, kas ir svarīgs uzraudzības instruments. E, veicina izpratni par risku un e, palīdz veidot visaptarošu reakciju. Ņemot vērā IFRS 9 jauno e, grāmatvedības standarta īstenošanu, esam pārskatījuši arī prioritātes 17 gadam, cita starpā izvērtēt arī to, cik lielā mērā institūcijas ir gatavas IFRS 9 standarta pieņemšanai. Šis pasākums uzlaboja īstenošanas kvalitāti un palīdzēja izvērtēt kvantitatīvo ietekmi uz prudenciālajiem skaitļiem. Ņemot vēlā pie, vērā pieaugušo banku rentabilitāti, ECB turpina izvērtēt banku biznesa modeļus un rentabilitātes virzītājus. Esam veikuši arī atsevišķu tematisku izvērtējumu par šo jautājumu 17. gadā. Pārskatīšanas rezultāti tiks izmantoti, lai veiktu uzraudzības izvērtēšanu bankām un tālāk tiks īstenots bankām specifiski piemērots uzraudzības darbības. Tāpat arī tika veikts padziļināts izvērtējums kredīti iestāžu pārvaldībai par parādu agregācijas eh, spējām atsevišķi izvēlētām bankām. Paziņojumi par rezultātiem uzraudzības dialogu ietvaros tika paziņota individuālajām bankām. Un tas tika iekļauts arī gala vēstulēs. Kas attiecas uz mazāk nozīmīgām institūcijām, ECB e, strādā ciešā sadarbībā ar nacionālām kompetentām iestādēm, lai e, palīdzētu izvairīties no finanšu situācijas pasliktināšanās šajās iestādēs. Mūsu mērķis ir nodrošināt uzraucību, kas atbilst nozīmīgo iestāžu e, principiem, bet ievērojot samērīgumu kopējie standarti, kas ir pagātnē izstrādāti, ir ieviesti, un arī jauni, piemēram, par licencēšanu un e, iestādēm, kas strādā fintech modeļa ietvaros. Mēs esam arī harmonizējuši veidu, kā e, šīs e, nacionālas kompetentās iestādes e, uzrauga šādu veidu iestādes. Esam noteikuši četras e, uzraudzības prioritātes Trīs no tām ir pārnestas no 2017. gada. Pirmkārt, biznesa modeļu un rentabilitātes virzītāji bankām paliks kā galvenais fokus punkts. Otrakārt, riska eh, izvērtēšana un sliktie kredīti. Tāpat arī eh, treškārt eh, jārunā par iekšējo modeļu izvērtēšanu, trim programmu Un ECB turpinās eh, prasīt uzlabot bankām iekšējos procesus, kapitāla pietiekamībai, likviditātei, eh, tas augto ICAP. Un ceturtā prioritāte - dažādas riska dimensijas izvērtēs, piemēram, uzraudzības stresa tests, gatavojoties Brexit. Tagad noslēgumā minēšu to, ka īstai banka savienībai nepieciešama ne tikai trīs pilāri, bet jā, tai jābūt arī īstai savienībai, lai tiktu bez uh, fragmentācijas un valstu iekšējo tirgu norobežošanas. Šobrīd kapitāls neplūst pietiekam brīvi um, savienības ietvaros. Tas ir saistīts ar uh, lielām atšķirībām eh, starp dalību valstu regulējumu. Lai veicinātu harmonizāciju šai jomā, ir jāpieņem eh, regulu formā eh, jauni noteikumi, nevis direktīvu formā. Līdz ar to ECB šobrīd ir jāpiemēro 19 ļoti atšķirīgi nacionālo normu komplekti. Uh, lai nodrošinātu saulēcīgu visu Bāzeli 3 paketes elementu īstenošanu, tā skaitā tirgus riska jauno paketī, ir nepieciešams arī aktualizēt dažus tehniskos aspektus eh, no Bāzeles eh, komitejas puses, bet to nedrīkst izmantot kā argumentu, lai kavētos ar īstenošanu. Jo kreditēšanas iespējas ir eh, tās, kas rada lielu risku bankām normatīvā harmonizācija ir jāpapildina ar institucionālas arhitektūras pabeigšanu, ar uzticamu kopēju atbalstu eh, vienotājiem noregulējumu fondam, SRF, kuri nepieciešams arī likviditātes atbalsts. Tāpat arī Eiropas noguldījuma apdrošināšanas schēma EDIS. 2017. gada oktobrī komisija izziņoja priekšlikumu, lai saskaņotu lielo investīciju banku eh, normu piemērošanu pēc banku piemēra. Un tas viss notiek Brexit eh, sagatavošanas kontekstā, jo lielas eh, investīcija bankas ar pārobežu ietekmi var radīt risku, kas ir jārisina Eiropas līmenī. ECB atbalsta šos priekšlikumus, kas nodrošinās, ka prudenciāli noteikumi tiek konsekventi piemērot visās dalībvalstīs. valstīs arī uh, attiecinot tos uz lielām investīciju firmām, kas uh, līdzinās bankām. Un noslēgumā vēlos pieminēt vēl vienu jomu, kur man uh, šķiet nepieciešams Eiropas uh, pieeja. Tā ir naudas atmazgāšanas apkarošana. Mums ir nepieciešams uh, nodrošināt konsekvenci šajā cīņā, tur iespējams vajadzīgais iestādi, kas nevar būt ECB, Un tagad es ar nepacietību gaidu iespēju atbildēt uz jūsu jautājumu. You, Liels paldies. Pirmais runātais Brojans Heis. Paldies priekšsēdētāji. Sveicu no nu, īkundzi atkal um, uh, ekon grupā un it īpaši es gribētu atgriezties pie slikto kredītu jautājumu, kas ir arī mm, būtisks manai valstī īrijai. Es piekrītu, ka ir jāvirzās uz priekšu šajā jautājumā, lai uzlabotu kreditēšanas situāciju eh, gan eh, mūsu valstīs, gan banku sektorā kopumā, bet eh, īrijā valda domstarpības šai jautājumā par eh, šiem kredītiem. Pirmais jautājums. Dalītās hipotēkas šobrīd tiek klasificētas kā sliktie kredīti, un jau pēdējos 12 mēnešus tiek vēl eh, vērtēt šis jautājums, vai tomēr eh, šos, šī, šāda veida hipotēkas nevarētu klasificēt kā labos kredītus. Kādēļ SSM tik ilgs laiks ir bijis nepieciešams, lai nonāktu pie secinājuma šajā jautājumā un kad būs beidzot atbilde? Otrkārt, vai īrijas valdība varētu eh, uzlabot patērētāju aizsardzību hipotekārās kreditēšanas jomā? Vai jums ir kāds viedoklis, pat ja tas ir dalību valstu kompetenci jautājums, ECB ir at, atvērta šajā jautājumā par šādu papildu uh, aizsardzību. Tagad mums ir izstrādāta uh, slikto kredītu samazināšanas stratēģija un uh, SSM ECB veic uzraudzību vai notiek uh, sarunas uh, starp uh, šie uzraugiem un par stratēģiju atbildīgajiem. Paldies! Atbild, jā, patiesi. Mēs, esa, mēs esam strādājuši pie šiem, šīm sadalītajām hipotekām. Es gribētu paskaidrot, ka tiek uh, šajā uh, fi, finanšu produktā nodalīts, uh, kā tiek uh, sadalīta aizdevuma lielākā daļa un mazākā daļa, tātad viena daļa no šā aizdevuma nekad netiks atmaksāta. Un šī situācija tiešām ir sarežģīta, jo šīs neatmaksājumās daļas ir ļoti atšķirīgas. Dažas ir pilnīgi norakstītas, dažas ir it kā norakstītas, bet vēl uh, prasības nav izbeigtas, tātad situācija nav tik vienkārša. Uh, Un tāpat šī neatmaksātā, neatmaksājumā daļa varētu tikt atkal atsevišķos gadījumos iekļaut atmaksājumā daļā vai arī otrādi, teiksim, tie, kas maksā atmaksājumo daļu, saņem atlaides uh, attiecībā uz atmaksājamo summu, tā kā šī situācija ir ļoti neviendabīga. Mēs uh, nogaidām, kamēr banku iestāde izstrādās pirmos ieteikumus ja eh, mums eh, ir jāvirzās uz priekšu visām 19 valstīm, tad eh, mēs nu, cenšamies piespiest banku iestādi uzņemties atbildību, sagatavojot ieteikumus, vadlīnijas un tiešām tiek norādīts, ka prioritārā daļa tiek atmaksāta, tad tāpat laikā ir e, šādā situācijā e, zem, zemes prioritātes daļā ir jābūt pilnīgi norakstītai un Un tāpat ir uh, jābūt uh, spēkā ilgspējīgas kritērijiem, lai. Uh, jā, es atvainojos, ka es tik ļoti tehniski to visu izskaidroju, bet šis ir ļoti tehnisks jautājums, šis instruments ir ļoti tehnisks. Mēs uh, tāpat laikā saprotam īru uzraugus, atbalstām viņu viedokli ka ja šis, šis instruments vai šis kredīts tiek um, maksāts, tad tas uh, nav uzskatāms par slikto kredītu. Un tāpat par uh, palīdzību uh, ma mazumtirgotājiem, kuri vēlas, eh, vai privātiem klientiem, kuri vēlas eh, atmaksāt šos, eh, šīs hipotēkas, protams, valdības var palīdzēt, jo tās tāpat nav uzskatām par valsts atbalstu, jo tie ir sociāli pasākumi. Tagad vārds pervāņšai Beresai. Mm, nu, īkundze par KBLV. Uh, ABLV, ja mēs varam kā likumdevēji izdarīt secinājumus, jo pašreizējais regulējums ir nepietiekams. Daudz, kas ir runāts arī par naudas atmazgāšanu, bet arī šeit vēl daudz, kas būtu darāms, bet es gribētu atgriezties pie bankrota jautājuma, pat ja tas nav īsti jūsu kompetencija, vai jūs varētu kaut ko ieteikt likumdevējiem, it īpaši ņemot vērā mūsu jau Eh, iepriekšējo diskusiju, kas notika pirms pāris gadiem. Nākamais jautājums par uzraudzības iestāžu pilnvaru pārskatīšanu. Esmu referenti par šo jautājumu. Eh, kompetences starp SSM un banku iestādi tika nodalīts tādā kontekstā, ka apvienotā karaliste vēl ir Eiropas Savienības uh, dalību valsts un nenotiek tāda fiziska tuvināšanās starp SSM un banku iestādi. Runājot no vienas puses par konverģenci un ieguldījumu finanšu tirgu stabilitātē, to mēs vēlamies panākt. Kā jūs skatāties uz šo reformu, kāda šeit ir saskares punkti? un vai Eiropas komisijas priekšlikums jums šķiet pietiekams? Un pēdējais elements šai kontekstā - kādas ir attiecības starp tiem, kas uh, strādā pie grāmatvedības, uzrā, uh, ats, grāmatvedības uzskaits eh, regulējumu un SSM un banku iestādi. Vai šeit mums nevajadzētu uh, paredzēt uh, novērotāju vietu vai tādu pastiprinātu dialogu attiecībā uz grāmatvedības normām? Es turpināšu un atbildēšu angļu valodā, ja jūs neiebilstat, jo daudz vairāk klausītāji man sapratīs šādā gadījumā. Uh, runājot par likvidāciju. Daudzi no mums bija pārsteigti, kad uzzinājām par situāciju, ka banka SSM tika paziņot par tādu, kam draudu bankrots. Un tāpat tika atzīts, ka nav sabiedrības interesēs noregulēt šo banku. Uh, bet eh, kā šo banku nevarēja likvidēt nacionālā līmenī ne Latvijā, ne Luksemburgā. To mēs atklājām, ka tas saistīts ar faktu, ka, ka likuma, Eiropas likuma devēji uzskatīja, ka būtu jā, eh, jālikvidē šī banka saskaņā ar nacionālajiem likumiem, kāds notika Vincenzo banku Itālijā. Uh, bet eh, tas tā pilnīgi skaidri un neprārprotami nebija ierakstīts PRD vai eh, SRM eh, tiesību aktos. Protams, dalību valstīm būtu bijis jāsaprot, ka tas tā ir domāts, bet dalību valstis neatzīstot to, uh, atsakās uh, liederīgi uh, piemērot uh, BRD un SRM regulas. Bet, protams, tas ir nacionālo tiesnešu kompetencē, kuri pārzina likumdošanu un visus kritērijus, kuri ne, jāizpilda, lai uzsākt likvidāciju, un viņus nepārliecina tas, kas tā netieši ir ierakstīts Eiropas Savienības tiesību aktos. Tas nozīmē, ka mums tas ir skaidri un nepārprotami jāieraksta Eiropas regulā. Ja banka uh, draud maksāt nespēja un to nav paredzēts noregulēt, tad tā ir jālikvidē saskaņā ar dalību valsts uh, tiesību aktiem man saka, ka 52, 32. pants SRD regulā eh, ir tas eh, atbilstošā norma, uz ko būtu jābalstās. Un eh, vajadzētu arī lik, banku likvidācijas kritērijos papildus iekļaut ka e, ja SSM ir paziņojis, ka bankai drauda e, maksātnespēja un SRM e, uzskata, ka banka nav jānoregulē, tad tas ir pie, pietiekams pamats bankas likvidēšanai. Tātad e, e, Eiropas banka iestāde būtu varējusi būt uh, uzraud, uzraudzības iestādi, bet tā tas nav noticis, ir izveidots cits uzraudzības mehānisms. Eiropas banka iestādē ir regulātora loma, jo mums ir šie 28 nacionālie likumdošanas ietvari, bet uzraudzības cilvēki uh, tā tad uh, veic uh, stresa testus un mēs esam gatavi, kaut arī atbildīgi ir Eiropas Banka iestāde, mēs esam gatavi sadarboties un veikt šos stresa testus viņu paspārnē. Un, protams, ir pamatoti, ja uh, SRB uh, uh, darbinieki darbojas ECB, tā veidojas uh, sinerģija, sadarbība. Tālāk par noteikumiem mēs arī sadarbojamies ar EFRAG un koordinējam mūsu darbu. Bet, protams, visa veida sadarbība un koordinācija ir apsveicama Un atklāt runājot, mums ir diezgan arī uh, veiksmīgas uh, diskusijas ar banku uh, auditoriem reizi vai divas gadā. Mēs arī, disku, uh, mums ir diskusijas ar Eiropas auditoru organizācijām, lai būtu, mēs paužam savu viedokli, nu, nezinu, vai vienmēr mūs saklausa, bet mēs piedalāmies šajā dialogā, un Eiropas Banku iestāde arī piedalās šai dialogā. Paldies, nākamais Anders Lūnas. Paldies, eh, priekšstādātāji kungs, un paldies, Noī kungs, ka jūs esat ar mums. Savos ievadvārdos jūs pieminējāt, ka e, ir nepieciešams vairāk banku regulējuma. Interesanti to dzirdēt, jo jūs eh, jau konkrēti arī atbildējāt uz Berešas kundas uzdoto jautājumu, proti jūs nācāt klajā ar konkrētu likumdošanas priekšlikumu. Un mans jautājums, vai ir vairāk šādu priekšlikumu? Interesanti dzirdēt eksperta viedokli. Vai ir vairāk šādu priekšlikumu riska samazināšanā? Nesen mēs dzirdējām komisijas priekšlikumu par ECR riska samazināšanu un tā saucamo jauno <clears throat> slikto aizdevumu samazināšanu. Tā tad. Uh, joprojām ir daudz tā saucamo slikto kredītu, bet eh, ko darīt ar jaunajiem? Un jautājums, vai jūs esat apmierināta ar, ar komisijas darbu, vai tas ir arī saskaņā ar jūsu izvēli? Un vai jūs uzskatiet, ka komisija savā priekšlikumā sniedz nepieciešamo ieguldījumu riska samazināšanā? jo, runājot atklāti, priekšlikumi ir daudz, bet man joprojām aktuāls ir jautājums, vai nevajadzētu darīt vēl vairāk. Jo runājot par pirmā pilāra jautājumiem, tad tur runa iet tikai un vienīgi par jaunajiem aizdevumiem. Un eh, tas nozīmē, ka aptvērums ir samērā ierobežots un nacionālo E, nacionālo aktīvu uzņēmumi arī darbojās. Tātad kāds ir jūsu viedoklis par šo jautājumu? Paldies! Jā, runājot par papildus likumdošanu, šobrīd, kad e, darbs notiek pie Bāzela 3 un ir jau pabeigts, tad galvenokārt ir jāraugās, lai tas tiktu īstenots. Un e, jau kādu laiku runa iet par šiem noteikumiem, un es domāju, ka ir pienācis pēdējais laiks, lai tas tiktu implementēts Eiropas likumdošanā. Jūs pieminējāt BRD izmaiņas, proti, lai bankām būtu likviditāte, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo EBLV ir maza banka, un jautājums nav par finanšu stabilitāti, bet um, ja ir lielākas bankas, kuras ir kā tādi milzīgi rēgi, kurām tā kā nav iespējas pastāvēt, bet viņas likvidēt vai pašlikvidēties arī ir diezgan dīvaini. Un pašlikvidācijas eh, procedūra šobrīd nav pietiekami apmierinoša, un parasti jau tas ir tomēr tiesas lēmums, ar ko tiek pieņemts šāds lēmums, bet, eh, kā jūs teicāt, es varbūt vēlētos SOB, tā kā mēs esam SOB eh, dalībnieki, jo ir vairākas institūcijas, kuras eh, mums netic, kad mēs apgalvojam, ka mēs ļoti cieši sadarbojamies ar SOB. Tā tad varbūt pierādījums būtu tāds, ka mums visiem vajadzētu nosēsties pie viena galda, un ir dīvaini apgalvot, ka informācijas plūsma nenotiek. Par riska samazināšanu. Uzskatu, ka daudz jau ir paveikts, darbs turpinās, un darbs pie sliktajiem kredītiem arī turpinās. Un pēc manām domām solidaritāte un banku savienības eh, izveidas paveikšana, šis darbs notiek paralēli ar riska novērtēšanu, un tas viens otru atspēko. Manuprāt, svarīgi gandrīz tikpat svarīga kā riska samazināšana ir patreizējā juridiskā ietvara fragmentēšanās, ko redzam Eiropā. Mums ir nepieciešama daudz harmonizētāki noteikumi, mazāk dalību valstu noteikšanas, tātad harmonizācija nevis direktīvas. Un, protams, šis likviditātes jautājums arī ir saistīts ar uh, fragmentēšanos un tas uh, neļauj pilnībā izmantot Banku Savienības sinerģiju. Tā tad likumdošanas fragmentēšana ir būtisks mīnus. Prieksēdētājs paldies, Ramūzes kungs, paldies. Labdien, labdien, nu īkundze, un man ir viens jautājums, jums sveicināts šeit parlamentā. Vispirms MIFID reforma. Ir tādas e, dalību valsts, kuras e, bažējas par tirgus koncentrēšanos. Lielās bankas, lielie aktīvi pārvaldītāji un kāda būs e, caurskatāmība, kāda būs atskaitīšanās. Kā jums šķiet, kā vidēji un maza lieluma pārvaldītāji varētu novērst šo situāciju. Nākamais varētu būt eh, tādas dalību valsts, kuras nemaz nevēlas samazināt sliktos kredītus. Un komisijas, komisijas iniciatīva par eh, sekundārajiem tirgiem, par eh, sliktajiem kredītiem un tā tālāk, jā. Un tomēr šobrīd šķiet, ka mēs nevēlamies izskaust slikto kredītu iemeslus dalību valstu līmenī. Uh, Tā tad vai <clears throat> ir domāts kaut ko darīt? Mēs zinām, kas notika pirms diviem gadiem. Piemēram, ja valdības vai eh, starptautiskās eh, kompānijas nemaksā sliktos kredītus, tad eh, izdarīt patiesībā nevar daudz. Ko jūs par to domājat? Nākundze. No, Manuprāt, banku koncentrēšanās un tirgus koncentrēšanās, tātad tirgus koncentrēšanās banku līmenī atšķiras no valsts uz valsti. Ir tādas valstis, kuras varbūt iet bojā iepriekšējo krīžu dēļ, un tā ir dzīve. Bet, ja mēs raugāmies uz SSM kā uz vienotu jurisdikciju, īpaši, ja banku savienību eh, papildinās arī trešais pilārs, tad eh, šī, šis koncentrēšanās līmenis nav tik redzams, jo ir eh, daudzas valsts, kurās vidēji un pat maza izmēra bankas ir vairumā. Un uh, ir tāda, kur uzskata, ka ja ir lielas, mazas vidējas bankas, tad ir jābūt dažādiem banku modeļiem. Uh, Un tomēr es uzskatu šobrīd dažādība ir pietiekami liela, un tomēr varbūt tā varēja būt lielāka par aktīvu pārvaldītājiem. Jā, protams, no pārvaldības viedokļa raugoties banku lielums ir nozīmīgs, lai piedāvātu zemizmaksu pakalpojumus bet eh, tiešām, lai efektīvi un konkurētspējīgi izdzīvot, ir nepieciešams zināms lielums. Tāpēc es patiesībā neesmu īpaši optimistiska raugoties uz to, ka um, mazie un vidējie uzņēmumi varēs izvairīties no koncentrēšanās par e, sliktajiem kredītiem. Uh, Ļoti labi, ka beidzot mūsu rīcībā ir rīki, kā pret to cīnīties, kā cīnīties pret to, lai šie kredīti gremdētu bankas vai tieši nedarītu to. Un e, īrijā jau tas skaidri parādījās, tiek radīts e, jauns e, produkts, ko var atmaksāt ar aizdevumu procentiem, un eh, ir vesela virkna risinājumu, kas būtu pieejama atkarībā no piedāvātā produkta. Vai tas eh, tiek piedāvāts mazumtirdzniecībā vai tiek piedāvāts eh, rezidentiem, nerezidentiem. Un, protams, ka mums vajadzētu izvairīties no negatīvo kredītu kumulēšanās, un banka šeit izmanto veselu virkni kritēriju. Bankas pašas ir ieinteresētas sniegt drošas aizdevumus, un e, šobrīd daudz e, tiek runāts par tā saucamajiem labvēlīgajiem ekonomiskajiem apstākļiem. Tātad krīzes apstākļos neviens nav īpaši priecīgs aizdot Tāpēc eh, tas arī ir sava veida pašaizsargāšanās līdzeklis par maksāt spējīgiem MVU. Protams, par to maksā pakalp, eh, pakalpojumu saņēmējs, vai tas būtu publisks vai privāts. Un, protams, banku produkti kas ir pieejama par adekvātu cenu. Ir svarīgi, lai tas neradītu papildus slogu, jo tad eh, tas būs problemātiski bankām, bet ne tikai, arī pašam aizņēmējam. Un, eh, ja jau aizņēmums netiek atmaksāts, tad jaunu aizņēmumu izsniegšanu ekonomiskajai attīstībai ir problemātiska. Maksāšanas instrumentiem tiem ir jābūt efektīviem. Un tas ir vēl eh, papildus bez juridiskā ietvara šiem aizdevumiem. Iespējams, ka aizdevums sākumā ir iespējams atmaksāt, eh, un pēc tam situācija sarežģās un tā tālāk. Prieksēdētājs, paldies, Gigold kungs, lūdzu. Paldies, madam Nui. Pēdējo nedēļu un mēnešu laikā mēs esam redzējuši veselu virkni finansiālas kriminalitātes gadījumu mantā CO e Pilātus banka zaudēja savas tiesības pastāvēt kā banka pēc tam, kad uh, amerikāņu e, tiesību sargājošās iestādes kaut ko sāka darīt, un Danska banka Igaunijā. Igaunijā ir e, vairāk naudas atmazgāšanas skandālu vai problēmu nekā Latvijā. Un arī tikai tad, kad e, amerikāņu um, finanšu ministrija to raksturoja sekojošiem vārdiem, uh, ka arī ārpus Latvijas ir ļoti daudz um, uh, riska rīcības, un tas ir saistīts ar uh, LBAV banku. Un e, jau vairākus gadus e, šī Latvijas banka ir izmantojusi kukuļus, lai ietekmētu Latvijas augstākās e, amatpersonas savu interešu īstenošanā. To LBAV ir īstenojusi kriminālu darbību. Un 90% no šīs bankas klientiem ir riska klienti, Un e, lielākā daļa no šo uzņēmumu ir tā saucamie čaulas uzņēmumi. Nuikundze, vai mums ir nepieciešams Amerikas Savienotās valstis, lai uzraudzītu banku savienībā kriminālu noziedznieku darbības un finansiālo kriminalitāti? Uh, Jūs eh, pieminējāt, eh, ka Eiropa pati to var izdarīt, un tomēr, vai jūs varat apsolīt, ka izmantosiet visus juridiskos instrumentus, kādi ir jūsu rīcībā jau šobrīd, lai cīnītos pret eh, kriminālu pārkāpumiem Banku Savienībā? Kādus rīkus jūs esat gatava izmantot, lai cīnītos pret naudas atmazgāšanu un finansiālu kriminalitāti? Paldies! As, as you know, on... Jā, paldies. Kā jūs zinat, um, daudz noteikti zina, SSM regulā ir iekļauts padomes, kā likumdevēja apzināts lēmums nenodot um, naudas atmazgāšanas, apkarošanas, likumdošanas pilnvaras ECB. Tomēr ir atsevišķi pasākumi, kas nedaudz pārklājas ar šo jomu piemēram, banku licences atņemšana ir iespējama. Tomēr AML, jeb naudas atmazgāšanas apkarošanas e, likumdošanas pārkāpumi, tikai tad, kad šādi pārkāpumi tiek e, konstatēti un to veids kompetentā iestāde, tad ECB to var uztvērt kā zināmu faktu lai izmantotu to kā pamatojumu licences atņemšanai vai kā pamatojumu rīcībai saskaņā ar otro pīlāru. Tomēr šādi pasākumi ir ar ierobežotu iedarbību, jo uzraudzības rīki īsti nav piemēroti tām, lai izsekotu naudas atmazgāšanas praksi. Un pie, piemēram, nepietiekama iekšējā kontrola ļauj naudas atmazgātājiem izmantot bankas naudas atmazgāšanai. Es piekrītu jums, tas ļoti apkaunojoši, ka mēs esam spiesti paļauties uz ASV iestādēm, lai izdarītu šo darbu, un tam ir jāmainas. Ar prieku apņemos darīt visu, kas ir manos spēkos, bet, kā jau norādīja, es jau to darīju bet tas nav bijis pietiekams, un es šaubos, ka tas būs pietā, pietiekams tuvākajā nākotnē. Tas, ko es vēlēju atzinīgi, būs piektā naudas atmazgāšanas apkarošanas direktīva, kas precizēs to, ka var notikt informācijas apmaiņas starp nacionālajiem iestādēm, kas atbild par naudas atmazgāšanas apkarošanu un mums. Līdz šim tas nav bijis skaidri atrunāts. Mēs bijām spiesti paļauties uz Nacionālo iestāžu labo gribu šajā jautājumā. Protams, arī mēs paši, kad mēs veicot pārbaudas uz vietas, prudenciālos nolūkos, konstatējam kaut ko, eh, kur mums rodas aizdomas, kas varētu liecināt par kriminālu rīcību, mēs eh, tad sūtam to prokuroriem, lai viņi izskata, vai tur ir kaut kas, kur ir nepieciešams rīkoties vai nē. Bet nu, mēs būtu labākā situācijā, tad, kad tiks īstenot piektā naudas atmazgāšanas apkarošanas direktīvu, bet personīgi es uzskatu, ka ar to nepietiek. Mums ir nepieciešama atsevišķa ES iestāde, kas ļoti rūpīgi, padziļināti, konsekventi īsteno likumdošanu šajā jomā Eirozonā. Jo dažkārt es varu teikt, ka mazas valstis īsti nav pietiekami um, aprīkots, varētu teikt, eh, viņiem pietrūkst resursu, eh, cilvēku ziņā, resursu ziņā, tad, kad viņiem jācīnās ar eh, naudas atmazgāšanu. Tas ir grūti arī lielajām valstīm, bet eh, vēl grūtāk mazajām, kurām ir lieli kaimiņi. Tā kā jā, mums šī situācija ir jāmaina. Tā nav ilgspējīga vairāk. Paldies! Marko Valī. Paldies, priekšsarētāji! Es pagaidīšu mirklīt, kamēr jūs uzliekat austiņas. Priekšsarētāji Nui kundze, kā jūs zinat, papildinājuma publicēšana ir radījusi daudz strīdu dažā, dažās valstīs. Tā tad es jau sacīju. Kā jūs zināt, papildinājuma publicēšana ir radījusi daudz strīdu dažādās valstīs, izraisot diskusiju par sliktajiem kredītiem. Vai jūs dzirdat mani, Nuikundze? Jā, tātad mēs esam eh, tādā situācijā, kurā jūs piemērojat procedūru kas visdrīzāk liks bankām prasīt lielākas garantijas, lai piešķirtu aizdevumus reālai ekonomikai, gan MVU, gan mājasaimniecībām. Tātad tieši tiem spēlētājiem, kas visvairāk veido izaugsmu ekonomikā. Un eh, tas noved pie situācijas, ka izaugsme netiek veicināta tieši pretēji. Tajā laikā, kad izaugsme Eiropā un it īpaši Eirozonā un vairāk vēl dienvidu uh, Eiropā, tas novedīs pie ekonomikas samazināšanās. Un bankām saskaroties ar krīzi, acīm redzot, vieglāk būs tikt likvidētām, nevis e, pārvaldīt savus aizdevumus e, vienotā veidā. Un eh, jāsaka, ka jūs noteikti to zinat, nav viegli veidot tirgu saistībā ar šiem sliktiem kredītiem. Nu, kā jūs varat nākt klajā ar šādu pielikumu bez ietekmes novērtējuma publicēšanas? Lai mēs saprastu, ko nozīmē jūsu pieeja sliktiem kredītiem kvalitatīvu un kvantitatīvu. Tātad es vēlējos noskaidrot, vai sagatavojot šādu regulējumu, jūs veicat arī kādu izvērtējumu. Ja jūs vienkārši publicējat to, ko jūs uh, vēlaties sacīt par problēmas likvidēšanu, neizprotot varbūt, ka tas var novest pie krīzes attiecībā uz MVU un banku sistēmu. Šobrīd izskatās, ka ir pārmērīgi koncentrēta interese uz sliktajiem kredītiem, mm, bet ir problēmas ar likviditāti, uh, un jūs e, šādus jautājumus neesat skatījuši. Vēlos no jums uzzināt, vai ir veikts kāds ietekmes novērtējums, un vai jūs taisties publicēt to saistībā ar pielikumu, kur publicējāt par sliktējiem kredītiem. Paldies par uzdotiem jautājumiem. Kredītī kas nes ieņēmumus, kur eh, šie aizņēmēji atmaksā kredīts. Tas nozīmē, ka nav nepieciešams eh, vērsties pret šiem aizņēmējiem, atņemt eh, ķīlu Nu, un tas nozīmē, ka, protams, iz, izsniedzot aizdevumus, ir nepieciešams eh, noteikti labāks kritērijs un labāk arī uzraudzīt pašus aizdevumus, iejaucoties pārāk agri. Eh, tas eh, vēl nav tik sarežģīti pārstrukturizēt šo aizņēmumu, lai to varētu atmaksāt kas attiecas uz eh, kredīta eh, piedāvājuma samazināšanos, nu jau vairākus gadus mēs novērojam tieši pretējo. Varbūt, ka mēs kādā brīdī to atkal redzēsim nākotnē, bet vismaz šobrīd redzam labvēlīgas ekonomikas apstākļus saistībā ar kredītu piedāvājumu gan Itālijā, gan citās valstīs. Katrā ziņā kredīta piedāvājums nav ierobežots, tāpēc uzskatu, ka šobrīd ir tieši īstais brīdis nodrošināt to, ka slikto kredītu uzkrājums ir tas, pret ko vēršas bankas. Lai finansētu ekonomiku, ir nepieciešamas maksātspējīgas bankas, nevis bankas, kas cīnas par izdzīvošanu dēļ lielā sloga, ko rada lielais slikto kredītu apmērs. Jaunu slikto kredītu uzkrāšanās ir jāaptur. Katrā ziņā slikto kredītu uzkrāšanās ir apturēta. Vismaz tajās valstīs, kur jau augsts sloks ir izveidojies ar šiem sliktiem kredītiem. Sākot SSM darbību, mums bija aptuveni viens triljons ar sliktajiem kredītiem SSM valstīs. Šobrīd ir runa par aptuveni 700 miljārdiem, kas, protams, ir joprojām ļoti liela summa. Tā kā kaut kas ir jādara. Šeit mums nepastāv iespēja ignorēt šo jautājumu. Tas, ko mēs esam līdz šim veikuši, publicējot eh, papildinājumu mūsu vadlīnijām, ir risināt problēmu ar jaunajiem sliktiem kredītiem. Mēs joprojām esam agrīnajā posmā, ko es uzskatu, ka ir e, nepieciešami soli, lai neļautu problēmai samilst. Un uzskatu, ka attiecībā uz jaunajiem uh, sliktiem kredītiem nebija nepieciešamības pēc ietekmes novērtējuma. Bija cilvēki, kas rēķināja, ko tas varētu nozīmēt. Bet kur ir ietekmes novērtējums uz reālu ekonomiku? Es neko tādu neesmu redzējis nekad. Atbilde. Ietekmes novērtējums būtu saistīts ar to, ja mēs izmantotu šo papildinājumu attiecībā uz uzkrājumu sliktiem kredītiem. Mēs zinām, kāds ir uzkrājums un varam veikt ietekmes novērtējumu, bet ietekmes izvērtējumu uz jauniem sliktiem kredītiem, kuri varētu rasties, nu, tādas ietekmes novērtējumu mēs neesam veikuši un nedomāju, ka tas ir noderīgs vispār. Tāda ir situācija, un jā, es tik tiešām vēlētos, lai um, mēs varētu salabot šo situāciju, lai bankas um, būtu daudz labākā situācijā tad, kad šie pasākumi būs īstenoti. Paldies! jūsu sacītais par to, ka nav samazinājies eh, kredīt piedāvājums eh, un saistībā ar jauniem pasākumiem, un tur īstenībā otrādi vajadzētu teikt. Šīs normas vēl nav īstenots, man grūti izsakot šai loģikai, bet nu labi. Dzannīkungs. Paldies priekšsēdētāji. Jūs nosaucāt mums skaitļus, lai pamatotu SSM centienus attiecībā uz kredītu risku mazināšanu. Un tās normas, kas ir tikuši pieņemtas pēdējos trīs gados. Tomēr es paskatījos uz banku bilancēm, tām bankām, kas ir pakļauta ECB uzraudzībai un redzu nopietnu asimetriju attiecībā uz to, kā izturas pret kredītrisku un kā izturas pret tirgus risku. Runājot par aktīviem otrajā līmenī un trešajā līmenī banku bilancēs, it īpaši lielajām iestādēm Ziemeļa Eiropā. Jūs runājat par miljārdiem, pat triljoniem ar sliktiem kredītiem jums uzsākot eh, darbību, bet kā tad ir ar pieciem triljoniem eh, bilancēs šāda veida vērtspapīriem, kam ir milzīga ietekme, eh, kas veido milzīgu daļu no aktīviem. Tas, ko mēs redzam no regulātoru puses, mēs redzam, ka SSM joprojām pārāk zemi vērtē šo risku. Un tendence ir tāda, ka tiek radīta asimetrija atšķirības ar nacionālajām sistēmām un Eiropas sistēmu, ļaujot bankām uzņemties lielāku finanšu risku, nevis e, piešķirt e, vairāk kredītus atbalstot e, ekonomiku. Un tas neļauj arī uzraudzīt tos faktors, kas izraisīja krīzi pirms gan iz desmit gadiem. Pēc tam, kad pabeigsies darbs pie sliktajiem kredītiem, vai uzraudzība, kon, kon, uzraugi koncentrēsies uz tirgus risku, kas, manuprāt, ir palicis novārtā pēdējos gados, vai plānojat pieņemt pasākumus, lai neutralizētu šo risku, kas ņemot vērā skaitļus bilancē, īstenībā var apdraudēt Eiropas finanšu sistēmu, ja tā saskarsies ar stresa faktoriem. Paldies! Es nepiekrītu jūsu vērtējumam, ka mēs neveicam pietiekami rūpīgi mm, izvērtējumu attiecībā uz banku cenu veidošanas e, modeļiem otrām līmenim. Otrais līmenis tikpat svarīgs kā trešais. Mēs izvērtējam tirgus riskus faktorus, gan caurskatot e, iekšējos modeļus, gan riskus, ko veido tirgus operācijas Tas viss ir iekļauts tirgus riska izvērtējumā, SREP, um, uzraudzības uh, pārskatīšana un izvērtēšanas um, process. Mums ir arī horizontāli uh, salīdzinošie rādītāji, benchmarks, lai varētu veikt šo analīzi, uh, īstenot to konsekventi. Vēlos arī papildināt, ka tirgus operācijas tiek izmantot divas reizes kā kritērija tām eh, finanšu iestādēm, kuriem nepieciešams izvērtējums. Viens kritērijs saistīts ar sarežģītību, tā kā otrā un trešā līmeņa aktīvu sarežģītība rada papildus punktus eh, sarežģītības skalā. Un ņemot vērā arī noregulējumības elementu. Nav likvīda tirgus šāda operācijām, tad noregulējums ir problemātisks. Tomēr es negribu teikt, ka šīs bankas neatbalsta ekonomiku. Tās tas, ko bankas dara, eh, viņu darbība bija ievērami samazinājusies pēc krīzes. Liela daļa no viņiem strādā tirgus operācijās ar atrasinātajiem instrumentiem. Tas bankām visām ir nepieciešams. To, tas ir nepieciešams lielajām korporācijām, lai varētu piedalīties ekonomikā. Jūs noteikti arī esat pamanījuši, ka esmu vērsusies pie parlamenta kā li likumdevējiem Eiropā pēc iespējas ātrāk īstenot tas, ko mēs saucam par uh, tirzniecības reģistra fundamentālu pārskatīšanu, kura mērķis ir tieši tirgus operācijas, par kurām mēs nesaņemam pietiekams kapitāla prasības ne pirms krīzes, ne krīzes laikā. Līdz ar to es ceru, ka tas notiks, bet ja jūs vēlaties sniegt savu ieguldījumu šiem kapitāla prasību palielināšanā un ietekmēs tirgus operācijām, manuprāt, tas ir tas, ko mēs varam darīt. Šobrīd mums ir jādara, kas nu mums ir jādara, nu, un tā tas ir. Thank you, Mr. Kircos. Paldies, Kircos kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Man šķiet, ka mums labi veicas attiecībā uz slikto kredītu apjomu samazināšanu arī e, vai jūs domājat, ka sasniedzot zemu līmeni šajos sliktajos kredītos, tas, e, tad tas pātrinās banku uh, Savienības uh, attīstības procesu, bet uh, mazās valstīs tādās kā Grieķija un uh, Kipra un arī Itālijas gadījumā, kas ir lielāka valsts Grieķijā banku sektors darbojas labāk, bet tāpat laikā daudz analītiķu, politiķu un ekonomistu uzskata, ka situācijas uzlabošanās ir jāpātrina, lai banku sektors palīdzētu labāk finansēt privātā sektora attīstību. Vai ir kādi scenāriji, kur tiek veikti papildus pasākumu, lai stimulētu pozitīvu attīstību Grieķijā, vai arī esat paredzējuši pieturēties pie pakāpenības uh, pieejas. Atbildē, uh, manuprāt, mums ir vienots režīms sliktajiem kredītiem eiro, dažādās eirozonas valstīs, un es neuzskatu, ka mēs varam uh, Uh, piemērot atšķirīgus pasākumus uh, šajās valstīs, uh, runājot par Grieķijas bankām. Jā, šeit ir sliktie kredīti arī virknē citu valstu, bet ir sasniegts progress. Vai šis progress ir pietiekami straujas? Nē, vēl līdz šim brīdim tā tas nav. Šis, šis process ir jāpātrina visām bankām nu, atklāsmes brīdis būs EBA eh, stresa tests šogad. Mēs redzēsim, vai šīs visas bankas spēja izturēt eh, satricinājumus. Eh, sliktākajā scenārijā un vai joprojām spēs izpildīt kapitāla prasību, pietiekamības prasības. Thank you. Uh, Luigi Morgano. Luigi Morgano. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos sveikt mūsu vidū no īkundzi. Atvainojos, ja uh, manis teiktais uh, šķitīs pārāk tieši, bet gribu teikt, ka pasākumi, uh, kas uh, saistīti ar jūsu uzdevumu pildīšanu, ir uh, paredzēti, lai garantētu stabilitāti, un tādēļ jums vajadzētu rīkoties kopā ar likumdevējiem, un parlaments jau jums to vairāk reizi ir norādījis. Tomēr jūsu iestāde šķiet mūs bieži vien nostāda mm, fakta priekšā, nu, piemēram, attiecībā uz uh, šo vadlīniju papildinājumu par sliktajiem kredītiem, kas tika publicēts vienu nedēļu pirms komisijas paziņojuma par šo jautājumu. Turklāt šis papildinājums tika Papildus papildinājums tika publicēts nedēļu pēc komisijas priekšlikuma, kaut arī tur eh, daudz kas uh, nesaskan ar komisijas priekšlikumu. Tādēļ varētu teikt, ka šāda rīcība nav optimāla, tāpat arī atpakaļējoša spēka jautājums nav atrisināts. Vai jūs neuzskatāt, ka būtībā šis uh, jūsu uh, papildinājums nu, nostāda parlamentu fakta priekšā un uh, grauj mums pamatu zem kājām? Tāpat uh, līdz šim nav izvērtēts, kā darbojas uh, uzraudzības mehānisms un par uh, procikliskiem pasākumiem, kā uh, nodrošināt kreditēšanu uzņēmumiem. Un Atbilde konsultācijas, ko jūs pieminējāt tā, par uh, konsultā, komisijas ierosināto pasākumu kopumu un mūsu vadlīniju papildinājums. Nu jā, mēs uh, nācām klajā ar paziņojumu nākamā dienā pēc komisijas priekšlikuma publiskošanas. Mēs savu darbu koordinējām ar Eiropas komisiju. Manuprāt, šeit nav nekādu pretrunu starp abiem instrumentiem, kuri viens otru papildina. Protams, mēs pozitīvi vērtējam komisijas uh, noteikto, noteikums par prudenciālo atbalstu pirmajā pilārā, bet, uh, nu, Uh, otrais pīlārs uh, attiec uz papildu risku uh, virs pirmā pīlāra, tātad šeit tas sākas nedaudz augstākā līmenī, bet tiek izmantots arī uzraudzības dialogs specifiskām situācijām, kur sit, risks iziet ārpus pirmā pīlāra Um, noteikumiem. Uh, tālāk šie divi minētie dokumenti ir dažādos dzīves ciklos, ja tā varētu teikt. Uh, tātad šeit ir runa par likumdošanas procesa sākumu. Šis dokuments jāstiprina parlamentā un padomē, kas var mainīt arī tā saturu un uh, Otrs dokuments ir pakāpeniski jāievieš, līdz ar to ir pārāk agri šobrīd salīdzināt šos divus dokumentus. Katrā gadījumā mēs uzskatām, ka ir uh, svarīgi, lai tiktu vadlīniju papildinājums uh, ieviests šobrīd. Uh, jo tas palīdz mums risināt slikto kredītu problēmu, kad mēs uzsākām SSM. Valstis, eh, valstu pārstāvi mums teica, ka um, neko nevar darīt, jo eh, nav izaugsmes, nu tagad izaugsme ir atkal atjaunojusies un ir jārīkojas. Un tieši šajos labvēlīgajos ekonomiskajos apstākļos mums ir jātiek galā ar sliktiem parādiem. To jau nevar darīt krīzes laikā, eh, kad ne bankas, ne kreditori nevēlas uzņemties risku. un tādēļ ir jāpārskata norakstīšanas kritēriji un jā, izvērtē arī ekspozīcijas jautājumu pašā sākumā, un tas būs lētāk un mazāk sāpīgi ekonomikai, arī bankām un nodokļu maksātājiem. Vai šie pasākumi samazina kreditēšanas apjomu? Nē, absolūti tā nav. Pēc mūsu rīcībā esajiem, esošiem datiem, ECB statistikas datiem, esmu pārliecināta, ka tie ir atbilstoši patiesībai Es nesaskatu nekādu pamatu, eh, lai mēs nevarētu rīkoties tagad. Paldies! Ja kāds Eiropas Tautas partijas deputāts vēlas kaut ko jautāt, tad jums ir šāda iespēja šobrīd. Ja nē, tad es eh, tagad došu vārdu Fernandes kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, vēlos uh, teikt, ka man liels prieks atkal tikties ar Naikūdzi. Un tagad jautājumi. Kā jūs zināt attiecībā uz uh, sliktiem kredītiem situācija dažādās jurisdikcijās Eiropas Savienībā rada sarežģījumus? runājot par banku savienību, das, dažkārt tas tiek izmantots kā iegāns, lai novilcinātu sarunas par noteiktiem jautājumiem, kā arī jūs pati to norādījāt savā runā. Vai jūs uzskatāt, ka šobrīdējais uh, salīdzinājums slikto kredītu jomā starp dažādām valstīm vispār ko nozīmē? Jo ir uh, atšķirīgi uh, Uh, grāmatvedības kritēriji, kas jāņem vērā, un, un tāpat šie kritēriji daži no tiem ir provizoriski, citiem ir ķīlas nodrošinājums un tā tālāk. Vai vispār ir liederīgi salīdzināt šos sliktos kredītus dažādās dalību valstīs, un vai tas dod patiesu priekšstatu par to, kas notiek Banku Savienībā? Otrs jautājums. Mēs visi piedzīvojam uh, likviditātes krīzi, to redzējām ar Banko Populāru, ABLV, ņemot vērā to, ka pašreiz tiek pārskati, eh, tiek eh, izskatīts ABLV gadījums, vai mēs varam uh, Uh, grozīt uh, tiesību aktus, lai novērstu nākotnē šādas likviditātes problēmas, ir tīpaši ņemot vērā jūs teikto par banku likvidēšanu vai pašlikvidāciju uh, dažādās dalībvalstīs, jo arī šeit ir atšķirīgas tiesiskās sistēmas. Paldies! Sliktie kredīti ir ļoti nozīmīgs jautājums tīri apjoma ziņā, bet tas nav vien, tā nav vienīgā problēma. Protams, uzraugiem ir ar to jānodarbojas, bet arī uh, likumdevējiem ir jādomā par uh, riska samazināšanu, kas arī bija uh, viens no pamatiem veidojoties SM. Ir Um, jāizmanto skaidri kritēriji un nevar uh, izmantot noteikti situācijas kā iegānstu. Mums tiešām ir jāvirzās uz priekšu, jau ir uh, kādi nosacījumi jāizpild, tad tie jau saulēcīgi ir jādefinē, tie ir jābūt pārbaudāmiem, reāli sasniedzamiem un uh, jābūt arī juridiskai saiknē ar dažādām edis fāzēm. Tas nozīmē, ka Eiropas noguldījumu apdrošināšanas uh, schēma netiek atlikta uz nenoteiktu laiku. Uh, komisija arī uh, cenšas pātrināt darbu pie šā jautājuma, un mūsu gala mērķis ir veidot pilnīgu solidaritāti uh, un uh, savstarpēji garantētu noguldījumu aizsardzības sistēmu. Par likviditāti nevar teikt, ka tirgos uh, trūktu likviditātes. Likviditāte ir simptoms, kas liecina par to, ka kaut kas nav kārtībā, un to nevar noregulēt, uh, mainot regulējumu Um, ir jau īstenot, tiek īstenot Bāzela 3 reformu, un bankas ir saistīts ar uzticību. Ja patērētāji, noguldītāji zaudo uzticību bankām, tad tiek izņemti noguldījumi, pastiprināti, un bankas rīcībā esošie uh, līdzekļi samazinās, un šo procesu nevar tik vienkārši aptuvar, apturēt, un likviditātes krīze ir viens no kritērijiem, lai atzītu, ka bankai draud maksāt nespēja. Un eh, tāpat, eh, eh, ja mēs saskaramies ar šādu situāciju, tad ir jāpieņem šis lēmums par to, ka bankai draud maksāt nespēja, un tas uh, nevienmēr tiek uh, lēmts Eiropas līmenī, tādēļ mēs norādījām Latvijas varas iestādēm noteikt moratoriju, un tad banka nevarēja noteiktajā termiņā uh, nodrošināt pietiekamā apjomā likviditāti, lai varētu veikt visas izmaksas, kas būtu jādara, ja tiktu atcelts monat moratorijas, bet nu, tā ir banku struktūrāla problēma, ja tiek zaudēta uzticība, izveidojas likviditātes krīze. Un to vas, visu varbūt uh, uh, nu, pātrināja naudas atmazgāšanas jautājumi un, un citi jautājumi. Tagad Brains Heis. Pavisam īsts jautājums tuvojoties uzklausīšanas noslēgumam. Jūs uh, noteikti esat informēju, informēti par ASV nodokļu pakotni un par uh, izve, izdevīgām nodokļu likmēm, kas rosina repatriēt līdzekļus uz ASV. Vai pastāv kādas bāžas par to, ka varētu notikt lielā apjomā noguldījumu uh, pārvietošanu no Eiropas bankām uz ASV bankām. Un kāda varētu būt ietekme uz Eiropas bankām, ja notiek šāda liela mēroga repatriācija? Uh, uh situācijas izvērtējums šai jomā negluži saskan ar uh, uzraugu uzdevumu, bet, nu, var teikt, nē, šobrīd, bet mēs ņemam vērā un izvērtējam, protams, visus elementus un uh, arī, uh, nu, pieļaujam iespēju, ka varētu mūsu viedoklis nākotnē mainīties, bet šobrīd uh, atbildi ir nē. Paldies! Tagad es uzdošu pēdējo jautājumu atkal par sliktajiem kredītiem trīs punkti. Pirmkārt, jūs teicāt jau divreiz šodien, un statistikas dati arī liecina par to, ka uh, kreditēšanas apjoms nesamazinās, bet uh, šie pasākumi jau nav veikti. Es gribētu jautāt, kas tad tika izvērtāts? Un Donarī kundze teica, ka jauno pasākumu ietekme būs nepārvaldāma un nevievērojama. Tātad eh, tas viss, vai tie ir, tas ir viņas privātais viedoklis, vai tas balstījās uz aprēķiniem, un jūs teicāt, ka šāds ieteikums novērtējums nav nepieciešams, bet man ir šaubas par to. Uh, jo šie pasākumi sistemātiski ietekmēs uzkrājumus uh, daudz lielākā mērā nekā grāmatvedības noteikumi. Uh, Uh, pirmajā pīlārā, un tādēļ vai jūs tiešām uzskatāt, ka nav jāveic ietekmes novērtējums. Tālāk par stā, mm, to, ka uh, šie priekšlikumi viens otru papildina. Jūs teicāt, ka komisijas priekšlikums vēl nav apstiprināts, tas varētu mainīties, un mēs nezinām, kāda ir gala versija. Es uzskatu, ka tomēr jau no paša sākuma būtu bijis labāk Uh, pieskaņot vienu dokumentu otram, bet nu, tas tā netika darīts. Un jūs teicāt, ka uh, tad, kad komisijas uh, galīgais priekšlikums būs pieejams, un tagad man šeit ir dokuments manā priekšā, kur komisija saka pēc 50 Šeit ir pilnīgi atšķirīgi skaitļi - pieciem, septiņiem, vienam gadam. Kad šis pirmais pīlārs uh, kļūst par tiesību aktu, vai ir nepieciešams izstrādāt horizontālu uh, šo uzraudzību, norādot, uh, kas tiek sagaidīts Un otrkārt, vai vispār šāds horizontāls vispārējais prasības. Bet šeit ir arī pilnīgs atšķirības. Vienā gadījumā prasības ir mazāk stingras, otrā gadījumā stingrākas, un tālāk tiek noteikts pēc septiņiem gadiem jādara tas, bet katrs prasa kaut ko citu darīt. Un, nu, jūs, protams, vēlaties nogaidīt, kāds tad būs šī priekšlikuma galīgais variants, un tad pieskaņot jūsu ieteikumus. Nu, pašreiz ir pilnīgs sajukums šai jomā. Tālāk komisija m, mm, arī nošķira uh, definīcijas mās ticams, ka atmaksās un uh, termiņ, nu, atmaks termiņš ir beidzies. Uh, bet jūs to tā nenošķirat. Tāpat arī citos jautājumos jūsu un komisijas interpretācijas atšķiras, un tādēļ var mazie vidējie uzņēmumi nepareiz uzskatīt, ka viņu uh, interesēs ir pasludināt maksāt nespēju. Un eh, visbeidzot par eh, ķīlām. Jūs norādījāt, ka ir jābūt iespēja eh, šo ķīlu atgūt Komisijas, ne, padomas dokumentā bija ierosinājums paredzēt, uh, veikt uh, neatkarīgu ķīles novērtējumu, vai šai ķīlai vispār ir kāda vērtība un kādēļ jūs uh, šeit ierosināt nulli neatkarīgi no grāmatvedības noteikumiem. Uh, nu, teiksim, ja ir pils, kam ir kāda vērtība, nu, pat kādēļ šajā gadījumā vērtība ir jānosaka kā nulle. Varbūt jūs uh, dialogā ar bankām varat uh, kaut ko, par kaut ko vienoties, bet nu, komisijas gadījumā kā vispārējais noteikums, nu, tas tā nevar būt. Varbūt šeit ir iespēja jums darboties. Atbilde. Ja es saku, ka kreditēšanas apjoms nesamazinās, es vienkārši saku, ka mēs regulāri sekojam kredītu piedāvājumam un viss šķiet kārtībā nekonstatējam, ka līdz šim kaut kas būtu samazinājies. Nu, skatīsimies, kas notiks pēc vadlīniju papildinājuma spēkā stāšanās. Jūs piesaucāt uh, ietekmes novērtējumu par objektīvu vai eh, subjektīvu vai zinātnisku uh, vērtējumu. Nu, šeit ir milzīgs uh, spektrs iespējams starp šīm divām galējībām ar dižā, dažādu uh, ticamības pakāpi. Nu, jā, tiešām uh, uzraudzības padomas, daži locekļi, varbūt netīri sa, uh, nesautīgi ir uh, pauduši viedokli, vērtējumu nu, pat ja nav pareizi, varbūt uh, paust šādus pretrunīgus viedokļus. Bet uh, saskaņā ar uh, papildinājumu šie uh, sliktie kredīti ir pārvaldāmi, bet ne, uh, nenozīmīgi. Nu, tas apliecina, ka mūsu veiktie pasākumi ir pareizā virzienā un ka nav nepieciešams veikt uh, papildus ietekmes novērtējumu. Nu, mēs varam, protams, uh, veikt šādu novērtējumu par uzkrājumiem. Tāpat uh, par šīm atšķirībām starp uh, likumdošanas uh, instrumentiem pirmajā pīlārā un otrajā pīlārā izvirzītām uzraugu prasībām. Uh, nu, likumdošanā runa par vidējo risku vidējā bankā. Bet ir bankas, kurā ir augstāks riska līmenis nekā vidējais. Un šī situācija jārisina uzraugiem. Un ja jūs sakat, kas bankai jādara, nu, bankai ir jāievēro uh, Eh, regulējums ir jāsāk ar pirmo pīlāru, un tas ir jāpiemēro bez jebkādām diskusijām. Un par to, kas eh, pārsniedz pirmā pīlāra ietvarus, nu, uz to attieca šis uzraudzības dialogs, un tad eh, var izskaidrot uzraugiem, ka šis risks ir augstāks, jo valsts uh, likumdošanā, teiksim, nav paredzēts, uh, ka ķīlu varētu pārņemt banka vai kaut kas tāds, un vienmēr būs atšķirības starp pirmo un otro pilāru, ne tikai attiecībā uz tās, atcīmēm, sliktiem kredītiem. Nu, tad kāda jēga šādam kalendāram? Nu, jums ir vidējais pirmais uh, pilārs un tad Tālāk, kādēļ tad vajag šo septiņus gadus un konkrēts procents, bet ja tas ir eh, tikai vidējais? Nu, nav zināms, kāds būs šis kalendārs likumdošanas procesa noslēgumā, vai tas būs stingrāks vai mazāk stingrs. Un ja šis, eh, ja pirmais pīlārs padarīs mūsu uh, vadlīniju papildinājumu nevajadzīga, nu tad vēl jo labāk. Un mēs būsim pirmie, kas par to priecāsies, ja tas tā notiks. Un daudz ko var panākt ar jaunajiem grāmatvedības noteikumiem IFRS eh, ir daudz stingrāk nekā iepriekšējā versija attiecībā uz zaudējumiem. Tālāk arī eh, būs daudz, kas noregulēts pirmā pilārā un otrā pilāra darbības joma būs eh, ievērojami ja sašaurināties. Protams, arī priecātos par šādu situāciju. Mēs eh, šeit detaļas iepriekš ne, nenosakām, jo tas viss tiek noregulēts diskusijā, dialogā. Mēs, protams, domājam, ko mēs uh, ceram panākt, bet tālāk par ķīlām bankas uh, prasa uh, nu, šādu drošības garantiju, izsniedzot nodo, aizdevumus un paredz, ka varēs pārņemt to savā valdījumā, ja kredīts netiks atmaksāts un uh, šī vērtība var būt ļoti liela, bet ja nav iespējams pārņemt to valdījumā, tad uh, šādas ķīlas uh, vērtība būtībā nav nekāda. Nav runa par vērtību kā tādu, bet gan par iespēju pārņemt šo ķīlu bankai. Paldies! Manuprāt, mums uh, bija tiešām ļoti saturīga diskusija, un es domāju, ka jūsu teiktais par to, ka šie, šīs papildinājums var kļūt nevajadzīgs uh, otrā pīlāra dēļ, nu, tas būtu ļoti labi, bet, protams, arī var teikt pretējo. Ja mums ir Nu, piekrīt jums, ka nevaram paredzēt, kāds būs rezultāts šobrīd. Ka ir tāda stabila pirmā pīlāra sistēma, tad es nesaskatu, kādēļ vispār šos gadus vajadzētu te minēt, jo tad otrā pīlāra katras individuālās bankas novērtējums būtu pietiekams. Un rezumējot jūsu un manis teikto par naudas atmazgāšanas apkarošanu un arī ņemot vērā Svena Gigolda teikto, ka šeit ir nepieciešama harmonizācija, jāizvērtē visas iespējas un rosinām arī SSM izmantot savas prerogatīvas, lai uh, cīnītos pret šo problēmu, jo tas nevar būt uh, normāls uzņēmēja darbības modelis. Liels paldies jums, un mēs turpināsim mūsu dialogu. Kolēģi, pirms došu vadības grožus Markusam, vēlējos pateikt, ka Beļģijā un Francijā rīt paredzētie streiki Moskavicī kungs ir pateicis, ka ieradīsies 15 minūtes vēlāk. Līdz ar to mēs sāksim mūsu darbu 9.15, nevis 9. Tātad sava veida aizsarga pasākuma kopums laika ziņā. Yeah, e, Paldies pēc šī ļoti svarīgā informatīvā ieguldījuma. Es ceru, ka mēs e, turpināsim mūsu darbu, neskatoties uz streiku. Un tagad pārējām pie ceturtā darba kārtības punkta izskatīšanas ilgspējīgas finanses un dodu vārdu nekavējoties Molijas Skota Keito, kas ir mūsu referenta. Paldies! Paldies! Un eh, jūs eh, priekš vācieši ļoti labi izrunājāt manu vārdu. Tātad. Šobrīd mēs esam eh, sasnieguši ārkārtīgi augstas eh, iesaistīšanās līmeņus, proti pagājušajā nedēļā augsta līmeņa komisāra konferences, kurā piedalījās Francijas premjerministrs Junkers un Dombrovskis. Tātad šis jautājums, kā jau es teicu, ir ļoti aktuāls ne tikai parlamentā, bet arī komisijas augstākajos stāvos. Uzreiz vēlējos pateikt, ka e, visās institūcijās ir politiska pārliecība, jo visi esam viensprāts, ka ir nekavējoties jāatbild klimata krīzai un jāpāriet uz ilgspējīgu finan finansiālā ziņā ilgspējīgu pasauli. Un uh, Runājot ar ēnu referentiem, arī tas izkristalizējās un ļoti augstu novērtēju ēnu referentu iesniegtos grozījumus, kas tiešām ziņojumi ir pozitīvi ietekmējuši. Mums ir bijusi viena ēnu referentu tikšanās un um, arī nākotnē tiekoties un diskutējot par kompromisu grozījumiem, mēs turpināsim tikpat radošā garā. Uh, Mēs eh, vēlamies eh, stiprināt Eiropas Savienības institūciju lomu. Un eh, vēlreiz vēlētos uzsvērt manu pārliecību, ka parlamentam ir jābūt ļoti lielā mērā iesaistītam šo jautājumu risināšanā par caurskatāmību un juridisko atbildību. Uh, Mēs eh, vēlamies, lai tiktu izgaismoti tāda aktīva, kura vairs nav dzīvot spējīgi, un eh, tas eh, parādās arī diskusijās ar politiskajām grupām esam vienas prātas, ka vajadzētu paplašināt informācijas sniegšanu, bet eh, pamatots informācijas sniegšanu par mazumi, ieg, mazumtirgu ieguldītājiem. Un, eh, protams, kā tad novērtēt ilgspējīgas, ilgspējības riskus? Esam viensprāts, ka vajadzētu ierobežot šos eh, nedzīvot spējīgos aktīvus, bet eh, esmu pilnīgi pārliecināta, ka mūsu nākamajā ēnu referenta tikšanās reizē mēs par to runāsim. Par, zaļajie, par zaļo nodokli, par uh, zaļajām obligācijām, es esmu pārliecināts, ka tuvākajā laikā mēs arī par to runāsim. Esam viensprāts, ka Eiropas Savienības e, daudz līmeņu ieinteresēto pušu darba grupai arī ar to ir jānodarbojās. Parlamentā mēs e, ceram, ka mums izdosies vienoties par dinamisku nodokļu sistēmu, tajā iekļaujot arī ekoloģiskās izmaksas un iesaistīšanos par mūsu zemeslodi. Bet ko tad nozīmē ilgtspējīgs? Mēs um, vēlētos, lai uh, komisija savu patreizējo statisko nodokļu sistēmu varbūt būtu vismaz gatava pārskatīt. Arī pensiju produktos uh, iekļaut eh, zaļos, eh, zaļos produkts ir ārkārtīgi svarīgi. Un um, mēs ceram, lai investīcijas eh, novirzītos no investīcijām tradicionālās energo nozarēs uz zaļākām. Es esmu pārliecināta, un par to arī diskutēsim ar ēnu referentiem, ka e, ne zaļās investīcijas e, attiektos ne tikai uz e, fosīlajām degvielām, bet arī uz aviācijas un kodola degvielām. Eiropas Savienībā ir būtiski īstenot tādus standartus, lai, zinā, lai zaļajām investīcijām būtu ap, mm, izvirzīt adekvātu kritēriju. Un visbeidzot, ir svarīgi, lai mēs rādītu piemēru citiem. Mēs nevaram paredzēt, ka investīcijas dosies ilgtspējīguma virzienā, ja vienīgās investīcijas ir iespējams veikt neilgtspējīgās. Un es tiešām ceru, ka Eiropas Investīcija Banka un Eiropas Centrālā Banka arī darbosies šajā virzienā. Mēs eh, ļoti augstu vērtējam Eiropas investīcija bankas lomu, lai uzsvērtu atjaunīgo energoresursu nozīmīgumu, un tomēr ambīcijām ir jābūt visaugstākajā līmenī. Es, eh, man nepatīk, ka pēdējā eh, pēdējās investīcijas no investīcija bankas ir bijusi 2,5 miljārdi gāzes cauruļu vadā un tas ziņā neveicina CO2 izmešu samaksā, samazināšanos. Īces mandāts samazināšanās arī ir jāpārskata, un ja mēs vēlamies īstenot Parīzes līguma mērķus, tad eh, mums eh, arī būtu jādara vairāk. Tā tad. Um, eh, Protams, par tehniskām niansēm vēl vienosimies, un es līdz šim esmu ļoti pateicīga ēnu referentiem par konstruktīvo pieeju, un ceru, ka diskusijas turpināsies. Priekšsēdētājs, paldies! Un tagad došu vārdu ēnu referentiem, un pirmajam EPP grupai pietikainens kundzes eh, vietā runās Hajankungs. Jā, paldies, priekšsēdētāj kungs! Un, eh, Sirpas eh, pietikainenes vārdā. Es vēlētos pateikties eh, referentei un ēnu referentiem eh, par ļoti konstruktīvo darbu, kas ir ieguldīts šajā, do, šā dokumenta sagatavošanā. Tas, ka mēs vēlamies izveidot uh, Eiropas kopīgo ietvaru ilgspējīgam finansējumam, ir ļoti svarīgi bet eh, parlamentam, tirgus spēlētājiem, komisijai, padomēji ir eh, jābūt tā kā vienotiem šajā priekšsakumā. Un um, dokumentā parādās idejas, ka eh, pārējais periodā Eiropas Savienībā, pārējais periodā uz ilgspējīgu ekonomiku ir jābūt izvirzītiem konkrētiem mērķiem un politikas stratēģijai. Tam ir nepieciešams investīcijas un arī pašresursi. Tomēr diskusijas, un to zina arī referenti, vēl turpināsies. Vispirms, izvirzītās prasības tām ir jābūt izpildāmām un pieņemamām un atraktīvām visiem tirgus spēlētājiem. Mums ir jānodrošina tas, lai uh, jaunās prasības neapgrūtināt MVU Eiropas Savienībā. Nākamais. Zaļo un ilgtspējīgo aktīvu atbalstīšanai ir jābūt saistītē arī ar risku, riska novērtējumu. Mēs nedrīkstam redzī, radīt tirgus kropļošanas mehānismus, uh, kas eh, palielinātu riskus un radītu jaunu finanšu nedrosību nākotnē un pat finanšu burbuļus. Un trešais ļoti svarīgs mūsu politiskajai grupai. Ļoti svarīgi ir piedomāt par eh, nodokļu sistēmu nākotnē runājot par tā saucamo zaļo etiķējumu, zaļo marķējumu. Jo ir jāiz Eh, jāsagatavo tā saucama ilgtspējīgas kritērija, tā vietā, lai vienkārši institūcijas eh, tā kā uzsistu pašas sev uz pleca. Mēs esam izdarījuši daudz, bet patiesībā ir palielināts tikai birokrātiskais sloks. Resursa efektivitāte, izēvielu adekvāta izmantošana, bio, bioloģiskās daudzveidības eh, atbalstīšana atkrituma apsaimniekošana. Pie tā jau tiek strādāts, citu starpā to dara arī Eiropas komisija. Bet ir jāiesaista vēl vairāk spēlētāji. Eiropas Savienība šobrīd ir jāharmonizē kritēriju izvirzījumu kopums. Mēs vēlamies pateikties referentēji. Ļoti labs darbs pie šā, darba, pie šā faila. Uh, un ceram, ka arī nākotnē iekļaujošā veidā mums izdosies vienoties par tādu likumdošanas dokumentu, kas radīs atbildību un izpildāms kritērijas it visiem. Paldies eh, Brajanam, un tagad S&D grupas vārdā Pervanša Beres lūdzu. Eh, paldies! Tā tad eh, runājot par ēnu referentu vienošanos, bet uh, Simona Bonafa runās manas politiskās grupas vārdā par šo tematu. Tonga kungs eh, vēlētos uzsvērt vairākus grozījumus, ko iesniedz mūsu politiskā grupa. Un pirmais, eh, protams, eh, mēs vēlamies uzsvērt obligāto oglekļa stresa testu nepieciešamību. Tas eh, ir ierakstīts simtajā grozījumā. Nākamais finansiālā riska noteikšana ir jāiekļauj makroprudenciālajā ietvarā. 163, 165 un 166 mūsu iesniegtie grozījumi par to runā. Arī parauga prakses apmaiņa, un tas ir 173. punktā uzsvērts. Arī par šo obligātu informācijas apmaiņu un franču likums par šādu obligātu informācijas eh, notikumu plūsmu <clears throat> Mēs vēlamies, lai tas tiktu iekļauts šajā ziņojumā. Referenti jau pieminēja, ka nodokļu sistēmai ir jābūt pārskatītāji, bet ne tikai no zaļuma viedokļa, tam ir jābūt eh, arī sociāli spēcīgai. Un eh, šobrīd tādi riski, kas šķiet eh, nelieli, var pieaugt apmēros nākotnē. Ceturtais punkts. Riska novērtējumā ir jāņem vērā arī sociālā dimensija, tajā skaitā iesaistot arī vietējās pašvaldības, piemēram, vai investīcijas ietekmē e, cilvēktiesības. Piektais. Taksonomija ir nepieciešama. Un e, investoram ir jāidentificē un jāsamazina riski, cik vien tas ir iespējams. Tāpēc vēlētos uzsvērt 110. un 114. mūsu iesniegto grozījumu nozīmīgumu. Arī tā saucamās za zaļās obligācijas, un par to iet runa 230. grozījumā mēs vēlamies paplašināt tiesisko ietvaru, proti vajadzētu uh, apsvērt arī nefinanšu faktors, un to esam ierakstījuši 201. grozējumā. Mēs um, vēlamies, um, un tas ir ierakstīts 200. 30. kā jau teicu grozījumā, ka mēs vēlamies īpašu likumdošanas ietvaru un visbeidzot ECB un EIB institūciju nozīmīgums ir jāpalielina. Un tas ir ierakstīts 303., e, 187. un 306. mūsu iesniegtajos grozījumos. Mēs ceram uz tālāku veiksmīgu sadarbību, kā jau to teica referenti. Paldies! Thank you very much. Paldies. ECR, vai jūs varat lūdzu izslēgt mikrofonu? Tātad eh, Pirko eh, Rona Lerner, lūdzu. Kītos, puhēji. Paldies, eh, prieksēdētāji kungs, un vēlētos pateikties arī kolēģiem ļoti laba sadarbība par šo ļoti daudzšķautņaino tēmu. Uh, Šajā ziņojumā runa iet par zaļo un sociālo un vides kritēriju iesaistīšanu finansējumu izvērtēšanā visos līmeņos. Tas ir ārkārtīgi izaicinājumi pilns uzdevums, vienlaicīgi ņemot vērā, ka mēs nezinām, kas notiks tirgu nākotnē. Vienlaicīgi uh, Tā tad eh, dabas resursu noplicināšanās ne, eh, nelabvēlīgi ietekmē mūsu turpmāko attīstību, bet eh, tāda riski, kā piemēram 800 miljārdi, kur Eiropas Savienībā šobrīd netiek nozīmēti šajā ziņā. Tā saucamie Eirobonds Mēs eh, arī iestājāmies par zaļo marķējumu. Es eh, esmu ies, iesniegusi grozījumus, piemēram, par tādām, eh, tādiem jautājumiem kā atkrituma pārstrādāšana un par to runāšu arī ar referenti. Manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, lai centrālā banka un tirgus pāraudzības institūcijas eh, novērtētu, kā jaun izveidotie kritēriji eh, varētu ietekmēt eh, šo noteikumu īstenošanu un lai tie nepalielinātu birokrātisko slogu. Arī statistikas dati datu adekvāta apkopošana ir svarīga, lai tiešām šo statistikas datus varētu salīdzināt Eiropas Savienības līmenī un lai tas ļautu pieņemt nākotnē kvalitatīvas lēmumus. Es eh, ceru, ka kopā ar referenti mums izdosies vienoties kā par kompromisu grozījumiem, tā arī par teksta redakciju gala versiju. Paldies tālāk liberāļiem. Vierings kundze. Um, thank you, Chair. Dear Rapporteur. Paldies, priekšsarētāji, um, referenti, kolēģi. Daudzi grozījumi ir atbalstāmi, kas balstās uz HLAG ziņojumu. Pirmkārt, vēlos norādīt, ka mums visiem ir līdzīgi mērķi - nodrošināt, ka vairāk līdzekļu tiek novirzīti ilgspējīgām investīcijām un stiprināt eh, mūsu finanšu tirgu ilgspējību. Es ļoti atzinīgi vērtēju tos, kas eh, šodien strādā pie tā, lai kļūtu ilgspējīgāki. Tiem ir nepieciešams mūsu atbalsts. Tomēr, darbie kolēģi, ja mēs vēlamies mazināt investīciju iztrūkumu. Ir nepieciešams dar, darīt ko vairāk, kā tikai apbalvot tos, kas jau ir ilgspējīgi. Mums ir jānodrošina tas, ka tās kompānijas, kurām ir vēl tikai jāveic pāreja, varētu to izdarīt, un tas jādara stabilā, sakārtotā veidā. Protams, ka izmaiņas politikā ir nepieciešamas, lai risinātu uh, problēmas, kas šobrīd ir manāmas. Tomēr neuzskatu, ka monetārā politika ir pareizais instruments tam. Man šeit ir divi svarīgākie elementi, uz kuriem vajadzētu koncentrēties. Nodrošināt, ka vairāk informācijas ir pieejams, kur varētu izmantot, lai pieņemtu lēmumus par investīcijām, un arī instrumenti, lai to visu pārvērstu konkrētos izmantojumos indikatoros. šāds instruments e, nebūtu aizvietojums e, esošajiem tirgus spēlētājiem, bet gan e, kalpot kā atbalsts, lai viņi varētu izpildīt klientu vēlmes. Tāpat laikā mums ir jānodrošina, ka atklā, informācijas atklāšana ir saistīta ar visbūtiskāko informāciju, kam līdzi nāk skaidri sliekšņi, kas ļautu izvēr, izvairīties no papildus sloga MVU Attiecībā uz taksonomiju tas nav mūsu uzdevums noteikt tās konkrēto struktūru un saturu šeit un tagad. Tā vietā vajadzētu koncentrēties uz pārvaldību, kur nepieciešams nodrošināt, lai būtu nepieciešamais objektivitātes līmums un tehniskās un finanšu zināšanas. Visbeidzot, šis temats mums ir svarīgs visiem, tāpēc aicinu pilnīgi visus koncentrēties uz debatas būtī, būtiskāko daļu. Paldies! Paldies! Neredzu nevienu no goja. E. Tā tad ar manām brīlēm viss vēl kārtībā. Brīvā mikrofona procedūra. Vai kāds vēlas izteikties? Neviens. Jūs vēlties. Lūdzu, vārds jums uzreiz. Grazie, Presidente. Intanto voglio ringraziare. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos pateikties referentei par viņas pabeigto darbu. Šis ir ļoti svarīgs dosie, kas var palīdzēt mums sasniegt Parīzes mērķus un arī veicināt pārēju uz ekonomiski ilgspējīgāku sistēmu. Šī ir pārēja, kur nav, nav nepieciešama kurai ir nepieciešama uh, liela resursa. 180 miljārdi eiro tikai klimata un enerģētikas jomā. Tur nepietiks ar publisko finansējumu, vajadzēs arī daļu no privātā finansējuma. Kopā ar kolēģiem no sociāldemokrāta grupas esam iesnieguši diezgan daudz grozījumu. Berešs kundze jau izteicās par šo tematu. Tad tika norādīts, kur mums ir nepieciešams rīkoties, lai stiprinātu ilgspējības aspektu finanšu sektorā. Mēs sagaidām arī, ka komisija nāks klajā ar jauniem normatīviem priekšlikumiem, lai mēs, kā Eiropas parlaments, varētu pilnībā izmantot savu lomu kā līdzlikumdevējs. Pēc 8. marta eh, publicētā rīcības plāna Eh, kur bija atspoguļots iniciatīvas, ko komisija vēlas īstenot. Ierosinājums vai priekšlikums drīzāk par taksonomiju ir vērtējams atzinīgi. Tomēr mūsu mērķis ir būt vadošajiem, būt līderiem, mums vajadzīgs ambiciozs plāns. Taksonomijas jomā ir svarīgi definēt, kas ir ilgspējīgs un kas nē. Tālāk arī progress par finanšu ilgspējību ir jāsasniedz balstoties uz caurskatāmību. Ir skaidri arī iesniegts grozījums, kur ir noteikts, ka visiem finanšu produktiem ir jāatspoguļo vides, sociālai un pārvaldības kritēriji, kas padara viņu ilgspējīgi institūcijām un investoriem ir nepieciešams eh, saņemt informāciju par investīciju izvēles izdarītās izvēles sekām un ietekmi. Tāpat ir nepieciešams paskatīties uz standartiem, bet arī ņemt vērā rūpniecības nozars, kas ir iekļauti, eh, iekļauts šajā pārējās. 180 miljārdi, ko es pieminēju, kas ir vajadzīgs investīcijām Tur vajadzētu atcerēties, ka bez dekarbonizācijas ir jārunā arī par efektīvu resursu izmantošanu. 175. grozājums, piemēram. Pasaules ekonomiskajā fórumā ir eh, runāts, diskutēts par konkurētspējas uzlabošanu strādājot ar ierobežotiem resursiem. Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams mainīt rūpniecisko struktūru, kur liela daļa veido MVU. Ir jāpatur prātā arī to, ka noteikumiem ir jābūt vērstiem uz vienkāršošanu, uz caurskatāmību, lai atvieglot nozarei iespēju piekļūt investīcijām. Tāpat ir, protams, jāizvērtē arī riski Gan vidējā termiņā, gan ilgtermiņā tie nevienmēr sakrīt šajā nozarē. Tāpat ir nepieciešams ņemt vērā arī prudenciālās kapitalizācijas kritērijas un jāatbalsta MVU. Paldies! Neviens cits nav pieteicies manā sarakstā. Tāpēc vēršos pie referents. Malija, vai vēlēs noslēgumā ko teikt? Lūdzu, jāpaldies! paldies! Sākšu ar to, ka piekrītu tam, ko Līva sacīja, cik svarīgi ir šis, e, šo jautājumu skatīt šeit parlamentā. Mēs būsim gatavi tad, kad e, saņemsim normatīvo priešlikumu. Protams, ka šeit ir vairākas e, sastarpēji saistītas lietas, un tas ir arī jautājums, kas skar daudzas dosijai bet domāju, ka mums ir skaidra izpratnē un atbalsts no kolēģiem šeit un arī no komisijas, un es saprotu arī, ka padome ir pozitīvi noskaņot pret, pret daudziem priekšlikumiem šajā jomā, tā kā es domāju, mēs varēsim sasniegt ātru progresu šajās ļoti svarīgajā jautājumā. Dzirdēju komentārus no dažiem ēnu referentiem par to, cik svarīgi ir iekļaut plašākus eh, eh, šīs ilgspējīgās attīstības mērķus. Bet uh, Mums ir nepieciešama uh, plašāka taksonomija, un mums arī jābūt lielākai skaidrībai par indikatoriem un izmērāmām koncepcijām. Tā kā tos mēs jau tikai meklējam, lai varētu iekļaut savā ziņojumā, jo savādāk tie būs jāiekļauj vēlāk. Paldies arī kolēģiem, kas paplašināja diskusiju tālāk par klimata riskiem. Tie, protams, ir visaktuālākie jautājumi, bet šeit ir jāņem vērā arī virkni citu problēmu kas izriet no plašākas ekoloģiskās krīzes. Tā kā paldies par šodien izteiktajiem komentāriem. Nepacietību gaidu iespēju sadarboties ar saviem ēnu referentiem arī nākotnē. Paldies! Laika grafiks ir jau iepriekš norādīts. Balsošana paredzēta eh, kādā no sanāksmēm aprīļa beigās. Jā, referente un ēnu referenti spēs vienoties. Pirms sākam skatīt piekto punktu, nododu uh, vārdu sociāldemokrātu koordinātorei Pervanšai Beresai. Paldies! Uh, dear colleague, uh, I invite all members. Godātie kolēģi, es aicinu visus nedoties projām, cerot, es palikšu šeit pilnīgi viena, kas gandrīz tā jau ir noticis. Ļaušu uh, vēl kādu brīdu laika, lai referents un uh, kolēģi pievienotos mums. Uh, tad piektais darba kārtības punkts ir, struktūra, ir deleģēto aktu un īstenošanas pasākumu rūpīgi pārbaude. Uh, Šodien koncentrēsimies uz CRD4 un CRR, kas ir 36. ikmēneša rūpīgas pārbaudas e, posms darbģēta akta un īstenošanas pasākumiem. Mēs ļoti nopietni uztveram šīs pilnvaras un strādājam ar ļoti sarežģītiem aktiem, un uzskatām, ka šis ir viens no uh, eh, svarīgākiem elementiem, lai parlaments efektīvi varētu uzraudzīt darbību. Sekojot 17. gada februārī notikušai uzraudzības uh, daļai mēs šobrīd pievērsīsimies kapitāla prasību direktīvai CRD4 un kapitāla prasību regulai CRR, kas ir daļa no banku paketes, Tur ir iekļauta daudz pilnvaru komisijai pieņemt otrā līmeņa pasākumus, deleģētos un īstenošanas aktus. Piemēram, RTS, jeb regulatīvos tehniskos standartus, kas balstās uz projektu, ko izstrādā Eiropas Banka iestāde EBA. Šie akti sājas spēkā 13. gadā, pēc tam ir publicēti vairāki otrā līmeņa akti. 22 akti vēl nav pieņemti. Tāda bija situācija 100. gada februāra, vairāk kā pirms gada. Tikmēr trīs RTS ir publicēti, vēl divi RTS ir pieņemti komisijā un šobrīd atrodas parlamentā uz pārbaudi Vēl pieci RTS EBA ir sagatavojusi projektu, un mēs gaidām, poli, eh, mēs gaidām komisijas apstiprinājumu saskaņā ar EBA regulas desmito pantu. Komisijai jārēģē uz EBA iesniegto priešlikumu trīs mēnešu laikā. Tomēr ar visu to 11 RTS un vienu deģēta akta grozījumu saskaņā ar 460. pāntu no CRR vēl nesagatavot. Un mēs zinām, ka 2015. un 2016. gadā EBA prasīja komisijai pagarināt e, termiņus dažiem šiem priekšlikumiem. Vairāk šie akti ir ļoti svarīgi, jo nosaka, kā tiek aprēķināts banku kapitāls. Tādēļ tie ir ļoti nepieciešami, lai varētu īstenot CRR un CRD 4 un tie atstāja nopietnu ietekmi uz nepieciešamo kapitāla apjomiem nozarē. Un šeit var ir sniegts arī e, sekretārs rejāta sagatavots pārskats deputātiem. Un par RTS un ETS ir arī sagatavots dokuments un izdalīts deputātiem. Tagad vēlos sveikt Sebastianu Hovaratinu, kas ir D1 nodaļas vadītāja vietnieks par banku uzraudzību atbildīgi, un Matijas Levin, eh, finanšu konglomerātu DG Fisma. Un arī kolēģis, balz, kas EBA eh, e pārstāv uz risku balstītu metrisko eh, mērījumu nodaļai. Sāksim ar komisiju, tad lūdzu. Thank you very much, Madam Chair. Liels paldies priekšsēdētāji. Labdien! Um, liels paldies, ka uzaicinājāt mūs uz uh, šo padziļinātās pārbaudes uh, pasākumu. Uh, tehniskie standārti ir ļoti nepieciešami, lai pabeigtu vienotās noteikumu grāmatas izveidi. Komisija ir apstiprinājusi piecus papildu tehniskos standartus, trīs jau ir publicēti oficiālajā uh, žurnālā un divi vēl tiek pakļauti padziļinātai pārbaudēji. Un vēl ir arī tehniskie standarti, ko komisija izvērtē. Divi no tie attiecas uz izvērtēšanas metodiku modeļiem, ko izmanto bankas - tirgus riska un kredīta riska novērtēšanai. Viens standarts ir par informāciju, kas iestādēm jāsniedz kompetentām iestādēm, kad tiek pieprasīta atļauja. Viens ir par to, kā bankām jāņem vērā noteikti faktori, kas eh, veicot eh, riska svēršanu eh, specifiskiem aizdevuma gadījumiem. Un uh, Vēl viens piektais standarts, kā es teicu, visus piecus ir sagatavojusi Eiropas Banku iestāde. Tie ir dažādos apstiprināšanas posmos komisijā. Uh, standarts par uh, novērtējumu metodiku modeļiem ir ļoti sarežģīti standarti, un šeit arī notiek dialogs ar juridisko dienestu, līdz ar to mums ir jānodrošina, lai iesniegtie tehniskie standarti būtu pēc iespējas augstā kvalitātē un arī pēc iespējas saprotami bankām un līdz ar to īstenojami. Varu norādīt, ka mēs esam pavirzījušies ļoti ievērojami uz priekšu attiecībā uz novērtējuma metodiku kredītriskam, uz risku balstītu pieeju iztenojot un arī divos pa, citos tehniskos standartos par specializētiem aizdevumiem un par uh, atļaujām, bet divos pārējos mēs nedaudz atpaliekam par uh, Iemesls ir tāds, ka mūsu uh, resursi ir aizņemti uh, sarunu procesā par banku pakotni, un kolēģi, kas strādā pie tirgus riskiem, uh, ir aizņemti sarunu procesā, bet viņi tomēr cenšas arī pievērsties tehniskajiem standartiem. Uh, līdztekus tehniskajiem standartiem, kā jau jūs minējāt, mēs arī uh, strādājām pie deleģēto aktu grozījumiem par likviditātes kredītu uh, attiecībām. Un šobrīd mēs izvērtējam saņemtos komentārus no interesētām pusēm, kādēļ mēs esam Atlikuši akta apstiprināšana ir uh, tāds, ka mēs gaidām, ka uh, tiks pieņemta uh, regula par vērtspapīrošanu, un tad šī tiesību akta elementus mēs iekļausim deliģētā aktā. Ja viss norisināsies kā plānots, tad ceram pabeigt darbu pie vairuma otrā līmeņa pasākumiem, kas vēl uh, nav pabeigti šajā gadā. Viens vai divi, uh, kuros mēs nedaudz atpaliekam, prasīs ilgāku laiku, bet mēs tuvojamies situācijai, kad visi galvenie tehniskie standarti būs apstiprināti ko saskaņā ar to uzdevumu, ko mums un Eiropas Banka iestādēji bija devuši līgumdevēji. Paldies, vai varu tagad lūgt uh, Eiropas Banku iestādi? Jūs abi uh, komisijas pārstāv vēlaties runāt, jo tas ir kopīgs priekšlikums. Ā, nu laba ziņas, ka, ka tā ebas pārstāvis. Jā, liels paldies par uzlā, jau lūgumu priekšsēdētājs kundze. Vispirms gribu norādīt, ka mēs augstu vērtējam to, ka parlaments liek akcentu uz šo standārtu apstiprināšanu. Tiešām mēs visi vēlamies, lai tas notiktu pēc iespējas ātri un efektīvi, respektējot visu iestāžu lomu jebkādi procesa uzlabojumi un ierosinājumi uh, ir ļoti eh, nozīmīgi mūsu prāt. Runājot par šo tematiku, e Eiropas banku iestāde ir strādājusi daudz pie modeļu konsekvences, pie uh, risku svērto aktīvu aprēķināšanas. Uh, un parlamenta ierosinājumi mums ir ļoti nozīmīgi. Mums vēl ir neliels uzdevumu skaits, kas vēl nav izpildīti. Ir attiecībā uz standartiem un vadlīnijām. Uh, Um, runājot par kredīta risku, ņemot vērā standartu sarežģītību, šobrīd neapstiprinātie standarti ir ļoti specifiski. Un gribu uzsvērt, ka mēs katrā gadījumā šos lēmumus esam pieņēmuši nu, tiešām negribīgi, bet mēs vēlamies, lai būtu kvalitatīvi standarti. Vienkāršoti sakot, eh, varētu teikt, ka šiem iemesliem, šie iemesli ietilps divās grupās. Daudzi standārtu priekšlikumi tika iesniegti procesa noslēgumā, jo sarunu eh, konsultāciju process bija ļoti ilgs un arī notiek iekšējās diskusijas. Otrakārt, Mēs arī uh, gaidījām Bāzeles uh, komitejas lēmumus un darba rezultātus, un mēs domājam, ka būtu lielāka neskaidrība, ja mēs apsteigtu šo darbu, ja Bāzeles komiteja vēl nebūtu pabeigusi savu darbu šai jomā. Un tas arī būtu uh, paaugstinājis īstenošanas izdevumus, ja mums pēc tam apstiprinātie standarti būtu jāpieskaņo bāzēls uh, um, prasībām. Tāpat vai Mēs vienmēr pieļā, arī vēlējāmies uzkrausīt iebildums pret ierosinātiem standartiem, un tāpat apspriešanas process bija atklāts un caurskatāms gan ar likumdevējiem, gan ar uh, sabiedrību kopumā. Un, kom, ja komisija piešķirtu mums papildu laiku, lai uh, sagatavotu nepieciešamos tehniskos standārts. Mēs esam šo gatavu uzdevumu, šo uzdevumu veikt. Thank you. Uh... Liels paldies. Nu, tagad dosim vārdu zālē esošiem deputātiem, vai vispirms vēlas uzstāties Ašlīs Foks, EKR grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties mūsu viesiem un mani komentāri attieksies uz likviditātes uh, rādītājiem. Mēs vēlētos lielāku saskaņojumu ar Bāzeles dokumentu. Galvenie kritēriji attiecībā uz uh, ārzem aktīviem ir uh, Bāzels uh, komitejas dokumentā noteikts, kā iespēja izņemt, ja rodas uh, spriedze. Un vietējās rezerves var tikt uzskatīts par likvidām, uh, ja tās ir iespējams izņemt eh, jebkurā brīdī stresa perioda laikā. Tāpat 23. b pāns par vietējo banku. Mēs aicinātu arī saskaņot vairāk ar bāzeles tekstu, lai. Uh, lai eh, vietējām filiālēm būtu uh, Eh, vienāda piekļuva centrālām bankām. Tāpat centrālās bankas sistēma būtu jāsavieno ar eiro sistēmu, jo ECB eh, ne visām valstīm ir eh, vietējā centrālā banka. Tas būtu jāņem vērā 3.11 stresa de definīcija ir jādefinē, ka tā ir situācija, ka varētu būt, nevis ir uh, pastāv uh, no, noteikts risks kredīt iestādēm, iz, uh, kas uh, varētu kavēt uh, saistību izpildi un tāpat attiecībā uz buferu izmantošanu. Mēs vēlamies saglabāt definīciju, kur ir teikts varētu, var būt note, nopietnas risks. Un mēs ceram, ka tiks veikt saskaņošana ar Bāzēlas komitejas dokumentu. Tālāk 13. pantā mēs aicinātu arī pārskatīt saskaņošanu starp uh, deleģēto aktu un STS regulu attiecībā uz uh, likviditātes uh, līmeni. Mēs arī priecājamies, ka deleģētais akts nodrošina harmonizētu uh, regulējumu uzraugiem ēmā ietvarā un ir jā novērš nekonsekventās normas LME e modeļos un uh, ir nepieciešama standartizēta bāzeles pieeja. Uh, šajā aktā runa ne tikai par operācijas eh, darbības riska modeli, bet arī par šā modeļa darbības aspektiem. Tas ir svarīgi vidēja izmēra un lielām bankām, un mēs vēlētos, lai RTS tiktu apstiprināt, lai nodrošinātu atbilstošu uzraudzību AMA bankām. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies. Un ETP uh, referents Otmārs Karas. Vai arī vēlaties uzstāties pēdējais, vai varat runāt tagad? Yes? To varu darīt tagad. Herzlichen Dank. Für... Liels paldies par komisijas un EBA pārskatu vēlos pievērsties četriem punktiem. Vispirms par deleģētā akta pārskat, pārstrādāšanu par likviditātes uh, rādītājiem. Mēs ir uh, uzklausīti daudzi, daudzas interesētās puses, bet te paliek vēl divi neatrisināti jautājumi. Vai komisija uzskata par pamatotu arī aktīvus, ko izdod eksporta uh, kredīta aģentūras, ies, uh, uzskatīt par augsti likvīdiem un vai Uh, uh, tas tiek, tas uh, tiek netiešā vai tiešā veidā regu, garantēts no nu, reģionālās pārvaldes puses. Tālāk SDS regulas ne, direktīvas normas attiecībā uz uh, trešo valstu obligācijām, kur ir uh, negatīvāks vērtējums tālāk par operatīvo vai darbības risku. Um, 2017. gadā martā, aprīlī, maijā tika paziņots, ka aprīlī, maijā šis standārts tiks pieņemts, un tagad tas ir noticis tikai šā gada 14. martā. Kādēļ tik ilga vilcināšanās ir bijusi? Un, un kādēļ ir paredzēts tikai viena mēneša izvērtēšanas termiņš? Kādēļ nav paredzēti trīs mēneši, kā tas ir parasti? Un trešais aizdevuma vērtība. Šis RTS ir tiek pagaidām netiek um, ierosināts, jo šī devi, definīcija varētu negatīvi ietekmēt um, situāciju Eiropas tirgū, vai ir kāds progress uh, sagaidāms tālāk par desmito EBA uh, regulas uh, pantu ir uh, arī notikusi kavēšanās, uh, jo notiek uzraudzības iestāžu regulu pārskatīšana, un gribu jautāt, kāda ir uh, Eva attieksme pret šo jautājumu un termiņu pagarināšana nav paziņota. Manuprāt, arī šeit būtu iespējams panākt uzlabojums. Paldies! Tagad zaļo pārstāvu Svens Gigalds. Negribu runāt gari un pievērsīšos galvenokārt procedūrai un starp institūciju jautājumiem. Tos jau uzdeva vai pieminēja arī um, ievadrunā jūs pārstāvis, un arī to teica Otmārs Karas. Manī tas satrauc, ka EBA regula paredz trīs mēnešus komisijai atbildes sniegšanai, un tagad mēs uh, konstatējam, ka šis uh, process ar vien vairāk kavējas. Vai jūs minējāt atsevišķus uh, iemeslus? Bet, manuprāt, šeit ir reāla sistēmiska problēma. EBA jau uh, diezgan ilgi šos noteikumus izstrādā, nu to var saprast, bet izskatās, ka pēc tam komisija atkal un atkal, nu gadu vai pat ilgāk, uh, pavada, kamēr uh, tiek panākta vienošanās par galīgo standārtu un tas tiek uh, apstiprināts. Tādēļ es gribētu jautāt komisijai, vai komisija, ja runājām par tehniskiem standartiem EBA, IOPA un ESMA, izvērtēt varētu pati savas procedūras, lai novā, nodrošinātu, ka šī kavēšanās uh, nenotiek. Man tāds iespējas rodas, ka vienmēr uh, jūs uh, ieklausāties tikai labi organizētās uh, finanšu sektora interesēs, kas pie jums vēršas tieši vai netieši arī caur dalību valstīm. Uh, ka virzība tikai vienā virzienā un grūti konstatēt, ka kāds tehniskais standārts būtu kļuvis eh, stingrāks nekā eh, sākotnējā versija, ko ierosina uzraudzības iestādes. Nu, protams, varbūt, ka nevienmēr šīs prasības ir bijušas samērīgas un var saprast, ka ieinteresētās puses nāk klājā ar saviem priekšlikumiem, bet tomēr eh, ir satraucoši, ka komisija virzās tikai vienā virzienā. Nu, vismaz man tāds iespējas ir radies. Es, protams, gribētu, lai jūs minat tad piemērus, kas atspēko šādu viedokli, ka jūs esat citreiz stingrāk iestājušies par patērētāju interesēm un tādēļ jums šīs diskusijas ir ievilkušās, pārsniedzot uh, sākotnēji paredzēto uh, termiņu. Tātad, uh, rezumējot, vai jūs varētu pārskatīt savas procedūras, Un, ja jums ir nepieciešams ilgāks laiks, vai tas nozīmē, ka jūs ieklausāties abās pusēs? Priekšsēdētāji, nu, es man arī tāds vispārējais komentārs, jūs komisijas vārdā teicāt, ka, ka jūs daudz um, resursu veltāt banku pakotnes uh, izstrādēju bet runājot par RTS jau pastāvošai pakotnei, nu, ka to uh, arī uh, ietekmē darbs uh, Bāzels komitejā, kas turpinās. Un mans jautājums ir vairāk saistīts ar nākamo tiesību aktu kopumu. Vai jūs arī iet ieteiksiet nogaidīt Bāzeles komitejas darba rezultātus? Vai ir kādi deputāti vēl, kas vēlas uzstāties? Kēja? Kurš uh, no mūsu viesiem vēlas tagad atbildēt? Mm. Es eh, varbūt atbildēšu uz dažiem no jautājumiem, un tad atkal došu vārdu kolēģiem, ja uz ko nebūšu atbildējis, vai kas ar viņu vairāk kompetencē. Par eh, Foksa kungu uzdotajiem jautājumiem konsultācijas par deleģētajiem aktiem ar to ir saistīts, un mēs pie tā šobrīd strādājam. Līdz ar to nevar jums apsolīt eh, ne pa labi, ne pa kreisi. Šobrīd tas vēl nav skaidrs, vienkārši var jums apsolīt, ka šobrīd darbs notiek pie šiem jautājumiem. Nākamais. Eh, tātad eh, tas ir saistīts gan par jautājumiem ar Bāzeli, gan par STS regulu. Karasa kunga jautājums. Atkal par deleģētajiem aktiem mēs šobrīd strādājam pie jautājuma par instrumentiem, kurus garantētu vietējās vai reģionālās eh, pašvaldības par Ema. Došu vārdu Matiesam atbildēt par vispārējākas dabas jautājumiem, kas ir saistīti ar procedūro garumu, cik procedūra laika aizņem komisijā. Mēs labi apzināmies, ka EBA regula paģēra, ka eh, komisijā iesniegties tehniskie standarti ir jāpieņem trīs mēnešu laikā. Ja mēs varam iekļauties šajā laika termiņā, mēs to darām. Bet tas, ka notiek eh, neliela aizkavēšanās, ir nevis tāpēc, ka mēs esam slinki vai prioritējam citas lietas, nē. Mēs eh, ļoti nopietni un smagi strādājam pie visiem tehniskajiem standartiem, kas mums tiek iesniegti. Uh, ļoti labi apzināmies to, ka šos tehnisko standartu nekavējoša pieņemšana ir svarīga, un tomēr resursi, kādi mums ir pieejami, ir tādi, kādi tie ir, lai izvērtētu šos uh, tehniskos standartus, un prioritāšu mums ir daudz. Šeit vēlētos pieminēt citu starpā arī notiekošās sarunas par banku pakotni, uh, par tirgus riskiem. Un mēs piedalāmies arī sarunās par Bāzeli 3, un tas viss prasa resursus. Līdz ar to tas, um, ka mēs ar dažiem no tehniskajiem standartiem esam aizkavējušies, tas nenozīmē, ka mēs pie tiem nestrādājam. Ja pareizi atminot, saka priekšsēdētāji par likviditātes uh, jautājumiem. Jā, bet eh, es jau tā kā apkopoju visus viņa jautājumu, jautājumus, apgalvojot, ka mēs pie tā strādājam. Jā, bet es jums eh, nevaru neko apsolīt. Es jau jums nevaru atbildēt, bet prieksēdētāji varbūt jūs tomēr varētu pateikt, eh, kad jūs saņemsiet ebā, kādi ir citi diskusijas elementi, jo šī pēdējā darba kārtības punkta ideja bija uh, ka mēs ļoti atklāti runājam par šiem jautājumiem, kas tiek kritizēti ne tikai no parlamenta puses, bet arī ārpus institūcijām. Un tagad jūs, sagatavojoties šai sarunai, vienkārši pasakiet, ka jūs neko nevarat pateikt. Atbilde. Es došu vārdu savam kolēģim detalizētākām atbildēm un pats pieskaršos e, ģenerālu vispārējāks dabas jautājumiem. Par Gīgoldu kungu uzdoto jautājumu man tā īsti netap skaidrs, par kādiem tehniskajiem standartiem jūs runājat. Jo tie tehniskie standarti, pie kuriem es personīgi esmu strādājis, un kolēģi, pie kuriem ir strādājuši vismaz pēc eh, man zināmā, nebija, ne ar vienu un nav kontaktējušies nozars pārstāvi, pasakot, ko un kā darīt. Un eh, es neatceros pilnīgi nevienus tehniskos standartus, eh, kuri būtu samazināti savā spēkā. Uh, Tā tad jā, varbūt mēs drusku pamainām valodu un drusku kaut ko paskaidrojam, bet nekādā gadījumā standarti netiek atšķaidīti. Es e, nezinu, vai jūs runājāt par deleģētajiem aktiem vai par kādiem likumdošanas uzņa, uzmetumiem, bet runājot par regulējošiem vai tehniskajiem standartiem, man prātā šobrīd nenāk neviens konkrēts gadījums, kad mēs eba priekšlikumu būtu atšķaidījuši. Tiešām nē. Un visbeidzot, par eh, procedūrāliem jautājumiem tāds eh, vispārējāks dabas komentārs. Jā, trīs mēnešu robeža. Mēs trīs mēnešus strādājam ļoti smagi, un tomēr mēs eh, nevaram jums apsolīt, ka nākotnē nebūs nekādas kavēšanās. Par laimi lielākā daļa no mums iesniegtajiem tehniskajiem standartiem jau tiek iesniegta laikā, un, kā jau Lars pieminēja, pār par simts tehniskiem un likumdošanas eh, standartiem mums tiek iesniegt, un tas ir jāņem vērā, ka darba apjoms ir milzīgs. Un tomēr es nevaru apsolīt, ka nākotnē neparādīs, neradīsies apstākļi, kad viens vai divi no mums iesniegtajiem tehniskajiem standartiem kavējas to pieņemšanā. Un tagad došu vārdu Matiesam, kurš konkrēti atbildēs, atbildēs par jautājumiem saistītiem ar Rema. Un tad eh, <clears throat> došu vārdu Defē kungam, kas atbildēs par likviditāciju jautājumiem. Tātad par Ema papildus eh, varbūt eh, teiktais par Sebastiānu teikt, eh, piebildu pie Sebastiāna teiktā. Tātad, kas tad notiek, kad mēs saņemam EBA e dokumentu, un to jau Sebastiāns teica, kāpēc mēs šeit tad um, aizkavējamies. Tas nekādā gadījumā nav saistīts ar lobēšanu no ārpuses, bet gan mēs vēlamies būt pilnīgi precīzi standartu izveidē par EMA. E um, 15. gada jūnijā mēs eh, saņēmām eh, standartus un tos apstiprinājām burtiski pirms pāris mēnešiem, un tas ir ļoti, ļoti ilgs laiks, bet iemesli tam ir tas, ka darba apjoms ir milzīgs. Kolēģi, kur strādāja pie šiem standartiem, vienlaicīgi strādāja arī pie e, citiem e, failiem, bet e, galvenokārt tāpēc, ka notika iekšējais dialogs ar juridisko dienestu, lai mums būtu visaptveroši standarti, kas būtu viennozīmīgi interpretējami. Un eh, juridiskais dienests eh, tā tad atkal eh, nāca klajā ar savu viedokli, un tam mums bija jāgriežas pie eba. Un tas arī ir karas jautājums, kāpēc bija tāda nosabošanās. Citi jautājumi saistīti ar to, kāpēc mēs atvēlam tikai vienu mēnesi izvērtīšanai. Tas ir arī Foksa kunga jautājums, ka mēs vēlamies, eh, lai darbs noritētu ļoti raiti un lai būtu arī ātra īstenošana. Jā, mēs eh, tekstu mainām redakcionālā ziņā, bet eh, pēc būtības raugoties, būtība nemainās. Mēs tiešām pamainam varbūt definējumu un vārdus, bet mēs nemainam pēc būtības. Un tāpēc eh, šis viena mēneša pārbaudas laiks ir tik īss. Es eh, tikai vēlējos piebilst, saka iepriekšējais runātājs. Dokumentu tālāka nosūtīšana, ko EBA atsūta komisijai. Es tomēr vēlētos pārbaudīt, vēlēs pārbaudīt, vismaz pēc man zināmā, kad mēs saņemam tehniskos standartus no EBA mēs e, gan arī nekavējoties tos sūtam tālāk, tāpēc es nezinu, ko nozīmē nekavējoši, bet e, mēs tiešām nosūtam dokumentus tālāk vēlākais e, pēc divām dienām. Un vienīgais gadījums, kas man nāk prātā, ka tas tā nenotika, un mēs paturējām dokumentu ilgāk, tiešām bija noteikti apsvērumu dēļ, bet mēs dokumentu tiešām nosūtam tālāk nekavējoties. So the, um, LTA, um... Par LTA eh, deleģēto regulu, kā jau Sebastiāns teica, mēs eh, joprojām izvērtējām komentārus un šobrīd mums vēl nav komisijas gala teksts. Un tomēr es eh, varu varbūt vismaz daļai atbildēt uz deputātu uzdotiem jautājumiem. Trešo valstu rezerves tam ir jābūt, protams, saskaņā ar Bāzeli. Un eh, izvērtējot banku spēju izņemt savas rezerves, mēs izvērtējam to, vai tas ir eh, pieeja, vai tas ir pieļaujams un arī laika ziņā, un vai mēs vēlamies pāriet no ECBA uz e eiro sistēmu, to mēs esam ierakstījuši šajā dokumentā par strefa, stresa definīciju. Patreizajā banku pakotnē stresa definējums ir tāds, ka kad ir būtisks risks un nevis, kad varētu būt būtisks risks. Līdz ar to mēs vēlējāmies šo deleģēto regulu piemērot jau iepriekšējiem likumdošanas tekstiem. Tad eh, atbilstība VSTS regulai. Mēs vēlamies, lai atbilstība būtu pilnība un tu, pilnīga, un tomēr Eh, lai likviditātes ziņā izpildītu specifiski kriteriji. <clears throat> Un tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc mēs saglabājām specifiskus kritērijus vēl bez jau iepriekš noteiktajiem kritērijiem šajā deleģētajā aktā. Un Karasa kunga uzdoties jautājums. Komisija nevēlas mainīt šos, šo definējumu, mēs to saglabājam Bāzelē ierakstītajā, tāpēc grozījums akceptēt aktīvu garantijas, ko ir sniegusi kredīta aģentūras, un tas ir saistībā ar Bāzeles tekstu. E, protams, šī deleģētā regula ir pietiekami specifiska, bet um, iespējams, ka mums vajadzētu izvērtēt, e, kā tiek samērot kopā likviditāte ar aktīviem, pirms mēs mainam definējumu. Um, EBA, e Jā, paldies saka eh, banku iestāde, iestādes pārstāvis. Protams, EMA eh, novērtējumam ir jātiek pieņemtam pēc iespējas ātrāk, un tas attiecas arī uz eh, citiem tehniskajiem standartiem. Tas ir ļoti svarīgi, lai mēs spētu veikt uzraudzības funkciju. Ļoti svarīgi. Karasa kungs par šo vērtību EBA e, nekas īpaši nav noticis, bet um, laiks, kad mēs e, pieņēmām šo atzinumu. Runiet arī par tirgus vērtību, ne tikai par hipotekāro vērtību. Un e, tad uh, tās sistēmas, kas izmanto tirgus, vērt, tirgus vērtību, ir jau arī atsevi, atšķirīgi algoritmi, kā tiek aprēķināts šī tirgus vērtība. Un um, otrs jautājums. Mēs esam pamatīgi piestrādājuši pie šā jautājuma un tomēr Arī no likumdevēja puses ir nepieciešams ieguldījums paraudzīties uz to, kāda tad ir šī te eh, tirgus vērtības skatījuma pieeja par procedūrām. Tas varbūt eh, vairāk ir saistīts ar līdzlikumdevēja sadarbību, bet, eh, protams, mēs atbalstīsim un izpildīsim visus lēmumus, ko pieņems līdzlikumdevēji. Viens komentārs eh, tam, ko Sebastiāns un Matijas teica. Jā, protams, eh, process ir pietiekami sarežģīts, kā pieņemt šos eh, standartus, un tas ir saistīts arī ar komisijas darbu, bet um, juridiskā pārskatīšana mēs vēlamies nodrošināt, lai izmaiņas būtu pēc iespējas nesāpīgākas. Garākā tekstā tas eh, pilnīgi noteikti ir vēl sarežģītāk nodrošināms. Un, eh, kā jau šeit izskanēja, juridiski dokumenti, kuros ir simtiem lapu, iziet cauri to niansētai izvērtēšanai, tas prasa laiku. Un eh, EBA juridiskais novērtējums un juridiskais dienests arī no mūsu puses veic savu darbu un arī tās prasa laiku. Un ja jūs mums varat nā, piedāvāt recepti, kā šo darbu padarīt vienkāršāku, es jums būšu ļoti pateicīgs. Bet es domāju, ka komisija arī sastopas ar līdzīgām problēmām. Prieksēdētāji. Es nezinu, ko teikt. Prieksēdētājs patiesais priekšstādātājs, bet es vēlējos pateikt, ka man šīs pēdējais punkts liekas pietiekami smieklīgs. Ne tikai tāpēc, ka šeit ir tik ārkārtīgi maz deputātu, bet arī tāpēc, ka principā nekādas jēgas jūs mums neko nepateicāt. Un, eh, ja es saprotu, ka uh, eh, bāžas jau ir arī tādas, ka mēs rītdien jautājumu uzdosim eh, komisijas priekšstādātāju vietniekam, jo tas ir komisijas. Uh, uzdevums raudzīties, lai dalību valsts īsteno likumdošanu, bet tas pats attiecas arī uz komisiju, ka tām ir, tai ir jāsagatavo deleģētie akti. Līdz ar to patiesībā jūs izpildē esat tālu iepalikuši, un manuprāt, tas ir nepieļaujami. Es jau paredzu, ka jūs neatbildēsiet uz mani jautājumu par pakotni, par paredzēto pakotni, tātad Ja likumdevējs sagatavo priekšlikumu, tad kā tad sanāk, ka komisija gaidīs Bāzels komisijas slēdzienu, lai komisija nāktu klajā ar savu viedokli? Jūs teicāt, ka jā, jūs nevēlaties, lai Bāzels komisija kaut ko darītu pirms Bāzels komisija ir sagatavojusi savu viedokli, vai jūs vēlaties atbildēt uz šo man jautājumu? Es uh, Vēlreiz uz šo jautājumu atbildēt kā pēdējo. <clears throat> Un principāli raugoties vismaz komisijas priekšlikumi, ir tāda, ka mēs parasti pagaidām starptautiska līmeņa dokumentu pabeigšanu, pirms mēs sagatavojam mūsu priekšlikumus. Un, piemēram, šis priekšlikums, pie kur strādājam tagad, tajā skaitā arī tirgus risku novērtēšanu Mēs e, jau zinājām, ka e, Bāzelē tas netika pilnībā pabeigts, un princips ir tas pats. Bāzels pārskatīšanas aptvērums jau paredzēja to, ka tas būs ā, mēs paredzējām, ka tas būs mazāks nekā rezultāts, un tāpēc deleģētie akti un komisijas eh, tehniskie standarti mēs vēlējāmies redzēt, kāds tad būs bāzels gala rezultāts. Tagad situācija ir mainījusies, situācija ir skaidra. Un eh, šobrīd padomē notiek darbs un zināmā mērā arī Eiropas parlamentā. Bet, kā jau es teicu, vispārēji runājot, mēs vēlamies, lai dažādi momenti, par kuriem vienojās Bāzeles komisija pagājušā gada beigās. Tāpēc mēs neko tādu nelikām komisijas priekšlikumā par operacionālo risku un kredītu risku, tieši tāpēc, ka par to vēl nebija panākta vienošanās. Un eh, tas jau ir mūsu idejas pamatā, un parlamentam mēs to esam jau teikuši. Mēs vēlamies, lai jautājumi, kas ir saistīti ar kredītriskiem un operacionālajiem riskiem, tiktu savīti kopā, lai nebūtu tā, ka mēs skrienam laikam pa priekšu, nesagaidot bāzēls vienošanos un tad nākotnē mēs pie tā varētu strādāt, jo patiesībā dažkārt ir ļoti grūti tā kā izskatīt šos jautājumus vienu pa vienam atsevišķi, jo tie bieži vien ir saistīti un izskatot atsevišķi un pa vienam. Seks var būt tādas, ka mēs neko nepanāksim. Jā, saka prieksēdētāji. Es domāju, ka tā ir argumentācija, ko kāds likumdevējs pilnībā saprot. Bet eh, es kā likumdevējs vēlētos, lai jūs mūs informētu regulāri, pirmkārt, kāpēc jūs nestrādājat paredzētajos laika termiņos, un otrkārt, tā likumdošana, pie kuras jūs šobrīd strādājat, jā, varbūt, ka jums ir viedokļi, cik ātri darbam būtu jānotiek, un tomēr vismaz tas ir tas, ko es sapratu. Paldies par viedokļu apmaiņu. Paldies visiem, arī tiem, kur palika līdz šās sēdes noslēguma minūtēm. Un, kā jau teicu, rītā mēs sākam 15 pāri 9 ar taks 3 komiteju. Paldies!